Dear friends, dear colleagues, we would like to start. Kolēģi, draugi, sāksim mūsu sesiju. Mums tiešām ir maz laika daudz jautājumu izskatīšanai. Mums ir faktiski desmit runātāji. Gribētu sākt sanāksmi. Prieks jūs visus redzēt. Atgādināšu, ka mēs turpinām rīta sesiju Mēs runājām par Eiropas pilsonības efektīvu īstenošanu, par brīvos pārvietošanās tiesībām, tiesību uz konsulāro aizsardzību un civil, sadarbību civiltiesību jomā. Un pēcpusdienas sesijā mēs runāsim par demokrātiskās dimensijas stiprināšanu Eiropas vēlēšanu kontekstā un arī e, Savienības pilsonības stiprināšanu. Tātad e, Mums būs ievada uzstāšanās, deviņi runātāji, ne vairāk kā piecas minūtes, un tad būs dažas minūtes arī diskusijām jautājumiem. Un šajā panelī, kam paredzēta nākamā pusotra stunda, mēs runāsim par veidiem un iespējām, kā stiprināt Eiropas, savi, Eiropas vēlēšanu demokrātisko leģitimitāti, bet jo īpaši mēs runāsim par 1976. Eiropas vēlēšanu akta eh, reformu, tad tas attiecās uz Eiropas parlamenta vēlēšanām, runāsim par e-demokrātijas jautājumiem un tā, tā, to nozīmi Eiropas demokrātiskajā sistēmā, tāpat arī runāsim par demokrātiskās dalības palielināšanu ar Eiropas institīvas palīdzību. Pāris vārdu par sākotnē, par pirmo jautājumu, proti Eiropas vēlēšanām, mēs jau zinām, ka Tas ir ļoti sarežģīts jautājums, ir tas pats, tiek izdarīts ļoti sensitīvas politiskas izvēles. Um, tas ir vispārējā vēlēšana kontekstā, bet īpaši tas sāsinās Eiropas vēlēšana kontekstā. Dažkārt mēs to aizmirstam. Un tad ir diskusijās arī ar nacionālajiem parlamentiem par Eiropas vēlēšanu likumdošanu. Ir skaidrs, ka mums ir jāatgādina sev, ka uh, mums ir jāizveido tātad definēta Eiropas parlamenta ievēlēšanas, ievēlēšanas sistēma, tā ir jābūt viendabīgai un tā ir jābūt balstītai uz vienādiem principiem visās dalību valstīs. Un tātad uh, ir jāsagatavo likums par Eiropas parlamenta ievēlēšanu. Mēs zinām, ka līdz šim mums to nav izdevies panākt. Eiropas parlamenta vēlēšanas vēl joprojām uh, regulē nacionālie tiesību akti un atšķirības ir ļoti un ir ļoti atšķirīgas pieejas, arī, piemēram, runājot par ļoti fundamentāliem jautājumiem, kā pilsonību un Eiropas Savienības pilsoņu iedzīvotāju tiesībām, kā to nosaka līgums. Un visa šīs atšķirības nacionālā līmenī rada ārkārtīgi, ārkārtīgi sarežģītu kopīgo situāciju un uzdod arī jautājumus par Eiropas Savienības pilsonību un rada jautājumus par līdztiesību. Kad mēs sagatavojām jaunu Eiropas vēlēšanu aktu. Mēs domājam par šo nepieciešamību risināt pilsoņu dalības un iesaistas jautājumus, lai palielinātu vēlētāju aktivitāti. Vēlēšanās mēs jau zinām, kāda tā ir pašlaik. Mūsu mērķis ir izveidot arī patiesu Eiropas sabiedrisko telpu vai Eiropas dimensiju, kurā uh, tad Eiropas līmeņa jautājumi tiktu, nonāktu pie elektorāta diskusijām. Mums ir jādomā par to, kādi ir rezultāti attiecībā uz līdztiesību un caurskatāmību, institucionālo efektivitāti. Visi šie jautājumi faktiski ir arī mērķi, kas jāsasniedz, lai reformētu uh, Eiropas vēlēšanu tiesību aktus, lai tie kļūtu labāki. Nu, un mums tas ir jāatkārto un vēlreiz jāuzsver, ka mēs nevēlamies ieviest absolūtu viendabīgumu ar mūsu uh, priekšlikumu, mēs mēģinam uh, tuvināt nacionālās vēlēšanu sistēmas. Mēs domājam, ka šāda pieeja ir labs un līdzsvarots priekšlikums, uh, gan runājot par piedāvātajiem priekšlikumiem, gan arī no procedurālā viedokļa, kas ir ierosināti aktā, un paliek diezgan liela un plašas manevra iespējas dalību valstīm gan individuāli, gan arī padomē um, attiecībā uz dažādiem jautājumiem. Esam sagatavojuši šo jauno vēlēšanu aktu. Uh, to ir darījuši divi uh, referenti no divām politiskajām grupām, un diskusija gribētu sākt ar vārda došanu uh, kolēģim, ar kuru mēs strādājām kopā, jo Lainēn jums ir vārds piecas minūtes. Paldies, Danuta! Prieks redzēt visus dalībniekus šajā sarežģītajā, svarīgajā sanāksmē. Man nav iebildumi, bet pēc tam minūtēm jūs jau pieminējāt faktiski visu, kas ir iekļauts priekšlikumā. Mēs esam veiksmīgi izvirzījuši cauri AFKO komitejai un arī cauri plenārsesijai. Tas nebija viegli, bet mums izdevās. Un es domāju, ka varam sevi apsveikt ka parlamenta iniciatīvas tiesības tika izmantotas un īstenotas ar šo priekšlikumu. Es domāju, ka visi klātesošie piekristīs eh, uz dalību balstītā demogrāfija, demokrātija ir svarīga Eiropā reizi piecos gados mēs ievēlam vienīgo transnacionālo parlamentu pasaulē. Eiropas parlamentam nav ekvivalenta vai nekā salīdzināma visā pasaulē. Tas tiek ievēlēts tieši un brīvi pāri valstu robežām. Tā bija pirmā reize, kad piedalījos vēlēšanu ka, ka pirmo reizi piedalījos vēlēšanu kampaņā, es cerēju, ka tā kļūs labāka, bet, nu, Eh, redzu, ka situācija tikai pasliktinās laika gaidā. Cilvēkiem nerodas iespējas, ka tās ir Eiropas vēlēšanas. Tās ir nacionāls vēlēšanu kampaņas, nacionāli vēlēšanu saraksti un diskusijas. Un mēs zinām, ka nacionālisms aizvien pieaug Eiropā. Visas kopīgās Eiropas interešu tēmas tiek apskatītas tikai no nacionālās perspektīvas, pat Eiropas vēlēšanās. Un tam tas tiešām ir ļoti neveiksmīgi, un, manuprāt, ir īstais laiks, lai mainītu nosacījumus, kas padarītu šīs vēlēšanas patiesi eiropeiskām. Mūsuprāt, priekšlikums bija ļoti ambiciozs, bet tomēr darbu sākām un veicām. Padome vienprātīgi var pieņemt lēmumu par uh, Eiropas uh, vēlēšanu apgabalu un kad cilvēki tiek ievēlēti parlamentā tieši. Es zinu, ka tas ir grūti, ka tam būtu daudz uh, pretestības, bet, manuprāt, tas būtu paties uh, panākums, ja būtu Eiropas līmeņa kampaņa, Eiropas līmeņa diskusija, ja Eiropas politiskās partijas varētu vienoties par Eiropas līmeņa sarakstiem, par uh, kandidātiem, par kuriem vēlē visi visi Eiropas Savienības pilsoņi. Tas būtu lielisks risinājums, lai gan saprotam, ka tas ir ļoti ambiciozs. Uh, 2019. gadā varbūt nepaspēsim, bet mēs ierosinām, ka uh, Eiropas politisko partiju galvenajiem kandidātiem, tiem, viņiem būtu jātiek ievēlētiem partiju kongresos vismaz 12 nedēļas pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām. Un šādu partiju līderu ievēlēšana būtu uh, liels uh, solis uz priekšu. Uh, un zinām, ka ir daudz opozīcija, liela opozīcija pret uh, šādu priekšlikumu no tādu cilvēku puses, kas ir pret Eiropas dimensiju, ka viņi nevēlās Eiropas līderu kandidātus. Un zinām, ka padoma pašlaik apspriež mūsu priekšlikumu. Uh, Trešais elements, ko gribētu pieminēt, ir Eiropas politisko partiju redzamība. Es biju referents strādājot pie statūtiem, tas jums, tiem jau mums ir vairākus gadus, bet ir skaidrs, ka tas īsti nedarbos, ja viņi nevar cīnīties pēc mandātiem, jo redzamība ir un pazīstamība ir ļoti zema. Tad ja mēs aicinātu, ka visi kampaņas reklāma materiāli lai, lai uz tiem būtu pieminēta arī sasaiste ar Eiropu. Un pamazām lēnām tad cilvēki aizvien vairāk uzzināt par Eiropas politiskajām partijām. Man šie ir trīs galvenie elementi, um, lai veicinātu Eiropas dimensiju Eiropas parlamenta vēlēšanās. Un gribēju vēl pieminēt arī caurskatāmību un nopietnību Eiropas uh, vēlēšanu gatavošanā. Zinām, ka situācija dalībvalstīs ir atšķirīga no 17 dienām līdz 93 dienām pirms vēlēšanu dienas, vēlēšanu dienai, kad mēs uzzinām par kandidātiem. Mans jautājums ir, kā tad var veikt kampaņu, ja vēl 17 dienas pirms vēlēšanām nezinat, vai esat kandidāts? Tas nav nopietni. Bieži vien šos sarakstus sagatavo partiju biroja pašā pēdējā brīdī, un tā rezultātā pilsoņi pat nespazīst savus kandidātus, ja viņiem nav iespējas ar viņiem tikties. Mēs ierosinām termiņus. Kompromisa variants bija 12 nedēļas, 3 mēneši pirms vēlēšana nedēļas, tad var um, organizēt tikšanās, veikt kampaņu, bet tas nav iespējams, ja tiek paredzēts tikai 17 dienas, 2 nedēļas, tas nav nopietni. Uh, Tas parāda tikai to, ka nacionālā politiskās partijas neustver Eiropas parlamenta vēlēšanas ļoti nopietni, un to vēlamies mainīt. Kvalitāte, līdzvērt, līdztiesība, mēs vēlamies nodrošināt dzimumu līdztiesību. Parlamentā jau ir pietiekami daudz, diezgan daudz sievietes, bet situācija noteikti var uzlabot. Sievietes sastāda pusi no sabiedrības, Un ja mēs mainītu vēlēšanu tiesību aktus, tas arī izdarītu spiedienu uz politiskajām partijām, lai mēģinātu nodrošināt dzimumu uh, līdztiesību. Dārgie draugi, mēs esam paveikuši savu darbu, par uh, uh, to nobalsoja plenāra sēdē, tagad tas ir padomas rokās, un tagad viņiem ir jāpanāk vienprātība Un parasti jau ir tā, ka ir viena valsts, kas iebrims pēc, pēc kādu vienu aspektu un pastāv risks, ka beigās tas viss tiks norādīts. Un tas būtu tiešām ļoti žēl. Es domāju, ka mums kopā ar pilsonisko sabiedrību ir jāizdara papildu paties spiediens, lai mēs varētu sagatavot nākamās vēlēšanas, balsoties šiem pragmatiskajiem priekšlikumiem, lai situācija uzlabotos. Un man ir žēl, ka valdības un um, politiķi uh, tātad uh, runā par Eiropas rīcību un tā tālāk, bet tiklīdz ir nepieciešama konkrēta darbība, viņi mm, izmanto absurdus argumentus, kādēļ tas nav iespējams, kādēļ tas nav vajadzīgs. Es aicinu kopīgi izdarīt spiedienu, lai mums būtu patiesa Eiropiskas vēlēšanas 2019. gadā. Liels paldies! Es nedomāju, ka jūs esat labākais paraugs, jūs runājāt septiņas minūtes, mums vajadzīgs kāds kandidāts, kas pierādīs, ka uzstāšanās ir iespējama piecu minūšu garumā. Nākamā būs Regija komiteja. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribēju jums pastāstīt par vienu no AFCO komitejas iniciatīvām, pie kā uh, notiek darbs kas ir novēns pie politiskām debatēm par mūsu demokrātijas kvalitāti. Man bija tā veiksme un gods būt par referentu par tēmu e-demokrātija. Tas ļauj apskatīt mūsu demokrātiskās problēmas kontekstā ar IKT instrumentiem lai mēs varētu veikt attiecīgus uzlabojumus. Ja runājam par demokrātiju, par demokrātiju Eiropā kopumā un arī atsevišķās dalību valstīs, ir jāatzīst, ka ir būtisks problēmas. Nu, tas ļauj mums secināt, ka ir patiesa demokrātiskā krīze. ir Rodereks Tierams, kas ir teicis, ka jo vairāk globalizācijas, jo mazāk demokrātijas. Jo demokrātija savā pamatā balstās uz nāciju valsts jēdzienu un um, daudznacionālu pārvaldību ir ļoti grūti savienot ar tradicionālajiem demokrātijas noteikumiem, tā skaitā arī Eiropā. Es gribētu uzskatīt, ka pastāv patiesa demokrātijas krīze, jo paliek aizvien sarežģītāk izskaidrot uh, pārvaldības um, sarežģītību, cik komplicēti ir mūsu lēmumi. Es izmantoju vārdu krīze, jo Eiropas institūciju tēls ir ticis aptraipīts, ir korupcijas gadījumi un uh, citi neveiksmīgi piemēri. Es izmantoju vārdu krīze, jo politiskās partijas vēlas monopolizēt Uh, attiecības starp institūcijām un pilsoņiem. Tā ir krīze arī tādēļ, ka mēs varētu teikt, ka iepriekšējais sociālais līgums ir krīzēs, runājot par sociālo līgumu, kas sasaistīja pilsoņus ar institūcijām. Cilvēki ir dusmīgi. Es pat varētu teikt, ka cilvēki ir ārkārtīgi nokaitināti. Uh, viņus ir nokaitinājuši krīzes sekas, ko viņi piedzīvo. Ir uh, problēmas ar valsts uh, dienestiem, un šķiet, ka ekonomiskā politika, kas ir tikusi ievērota, um, ir saskārusies ar saviem ierobežojumiem globālā tirgus kontekstā. Šo sarakstu varētu turpināt. Uh, Skaidrs, ka demokrātija pašlaik ir sliktā stāvoklī. Vai tehnoloģijas var palīdzēt? Mēs gatavojam ziņojumu par e-demokrātiju, bet tas nav tādēļ, ka mēs uzskatām, ka IKT vai uh, internets ir uh, panaceja visām problēmām. Mēs zinām, ka ir struktūrālas un uh, fundamentālas problēmas. Tomēr, manuprāt, ir vērts uh, izvērtēt un izpētīt, vai IKT varētu sniegt mums tādus mehānismus, kas palīdzētu uzlabot demokrātiju. Priekšsēdētājs kundze, nu jau esmu gandrīz nonācis pie savas uzstāšanās beigām, gribētu teikt, ka mūsu pieeja šim ziņojumam ir izmantot uh, pieeja, kas aizsākās jau pirms desmit gadiem. Padome un komisija pie šiem jautājumiem ir strādājuši jau ļoti ilgu laiku. Ir daudzas valsts, kurām ir uh, liela pieredze, piemēram, elektroniskās balsošanas jomā un pilsoņu iesaist ar e-pārvaldības palīdzību. Mēs šeit nedaram neko jaunu. Ir tiešām daudz, ko, uh, no kā mēs varam mācīties. Mēs ļoti uh, uzmanīgi mēģinam izskatīt to, kas ir paveikts līdz šim un kā to varētu uzlabot nākotnē. Šī nav teorētiska diskusija. Ir daudz grāmatu un daudz pētījumu un tā tālāk par tēmu, bet ne jau par to ir mūsu ziņojums. Mēs vēlamies sagatavot praktiskus priekšlikumus un iespējas, no kurām e, labumu gūtu demokrātija, no kurām labumu gūtu pilsoņi, lai nodrošinātu to, ka uh, mums būs uzlabota saikne starp pilsoņiem un institūcijām. Mēs vēlamies arī skaidri norādīt, ka šī lielā apkopotā pieredze ļaus mums kliedēt dažādus mītus, jo mītu ir tiešām daudz. Varbūt cilvēki pārāk paļaujās uz tehnoloģijas dziedinošajām spējām. Ir gadījumi, mm, kur redzam, ka tie ir lobby, kuri ļaunprātīgi izmanto caurskatāmības iespējas, nevis, piemēram, pilsoņi. Mēs vēlamies izvērtēt labās prakses piemērus, un mēs gribam izpētīt, kādi ir ierobežojumi, bet noteikti vēlamies apvienot visu mūsu zināšanas, kas beigās ļaus mums uzlabot demokrātiju. Šāfliņa kungs. Sharon, thanks to everybody. Paldies uh, visiem, kas ir uh, ieradušies uh, šodien, un paldies par iespēju runāt ar jums. Pilsonība ir īpaši atsauce un sasaikne ar Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Pilsonība man. Tur ir runa par attiecībām starp individu un varu. Varētu būt tādā izteiksmē laba un slikta pilsonība, bet daudzas sistēmas ilustrē, ka ir um, otrā no šīm realitātēm. Kā pilsoņi var uh, izdarīt savu ieguldījumu attiecībā uz uh, šo varas uh, aspektu, un process ir dinamisks, un abas puses mainās šajā procesā, tātad rēģējot viena uz otru. Eiropas Savienības līmenī Eiropas uh, pilsoņu iniciatīva ir uh, viens no instrumentiem, lai nodrošinātu pilsoņu ieguldījumu devumu Eiropas Savienības uh, lietās un tādējādi ietekmējot varu Eiropas Savienībā. Detaļās neiegalnāšos, 11. pāns, 4. sādaļa to nosaka, nepieciešams miljons parakstu par jebkuru tēmu iespējams šī iniciatīva, kurā var uzsākt likumdošanas iniciatīvu. Un mm, nozīme tam ir tāda, ka tas, zināmā mērā, mazina komisijas monopolu stāvokli attiecībā uz likumdošanas iniciatīvu. Un šis tik tiešām potenciāli varētu būt ļoti ietekmīgs instruments. Tāpat laikā, pagājuši laikam četri gadi, uh, Eh, kopš šī pilsoņa iniciatīva ir pastāvējusi un eh, veiksmes eh, rādītājs principā ir nulle. Ir uzsāktas dažas, dažas pilsoņu iniciatīvas, citas vēl ir procesā, ka, kur vēl paraksti tiek vākti, bet cik zinu, ja vien kaut kas nav pēdējā laikā mainījies, neviena pilsoņu iniciatīva nav nesusi konkrētu rezultātu. Tas ir kādu tiesību aktu. Tātad, domāju, ka būtu tikai godīgi teikt, ka Eiropas pilsoņu iniciatīva nav bijis īpaši veiksmīgs pasākums. Pesimisti, un tāda nav maz, saka, ka iniciatīva ir izgāzusies, bet es neesmu pesimists. Es nedomāju, ka lieta ir izgāzusies, bet vienkārši neiet īpaši labi. Es domāju, ka daudz darba šai sakarā ir jādara no komisijas puses. Mēs, protams, sekosim tam visam parlamentā, konstitucionālo lietu komitejā. Man šķiet, ka komisija ir uh, lēni reaģējusi, tā pieklājīgi sakot, tātad iniciatīvas uh, likumdošanas jomā ir bijušas lēnas. Es zinu, mēs esam saņēmuši impulsus no sabiedrības. Ir, protams, cilvēki, kas jau ir norakstījuši šīs pilsoņu iniciatīvas, ka nu, tur nekad nesen, kas nesanāks. Uh, Daži saka, nē, tomēr kaut ko būs iespējams panākt, bet, nu, komisijai te būtu jābūt aktīvākai pilsoņi. Tie, kas ir iesaistīti šais iniciatīvās, man nav eh, tādi dati par to, cik eh, paraksti ir savākti, nu, bet noteikti vairāk miljonu, un cilvēki, ar ko es esmu runājis, eh, saka, nu, tas ir tikai laika iztērēšana, un uh, nekas netiks panākts, un, uh, nu, kāpēc gan nekļūt par eiroskeptiķu šāds cilvēks varbūt padomā, un varbūt gluži ir tāda loģiska reakcija. Uh, es personīgi būtu gribējis, lai šis instruments darbojas, es domāju, ka pie tā vēl ir jāpiestrādā, un es gribētu, lai būtu tāda atvērtāka reakcija no varas gaiteņa puses uz šādām iniciatīvām. Paldies! Paldies! Un tagad no Eiropas komisijas Eh, direktors no eh, pamatiesību eh, direktorāta Pols Nemets. Paldies, priekšsēdētā, man ir prieks šeit būt, jo Eiropas komisija strādā nodrošinot vairāk demokrātijas Eiropas Savienībā un uh, 1979. gadā tika nodrošināts tieši uh, parlamentu vēlēšanas, tad uh, koplēmuma procedūra, uh, šie špicen kandidāti, arī tas bija tāds politiskās gribas izpausmes veids, jo jau 90. gados bija mm, pārunas par to, vai šādi špicen kandidāti varētu būt, un juridiski eksperti teica, ka jā, tā varētu būt, bet pagāja vēl turpat vai 20 gadi, kamēr šāda politiskā griba tika realizēta, un tagad parlamenta iniciatīvas arī tiek lielā mērā atbalstīts lai kodificētu šos špicen eh, kandidātus un citus elementus, kas ir nepieciešami, lai vēlēšanas būtu demokrātiskākas. Tā tad tā viss ir cīņa ar pozitīvu rezultātu, tas zināmā mērā ir veiksmes stāsts, bet parunāšu par dažiem faktiem šajā diskusijā, balstoties uz eh, nesen veiktu apskatu, apsekojumu un gribētu atgādināt, kāda bija aktivitāti pēdējās vēlēšanās ar eh, špicen kandidātiem. Vai mēs varētu slaidus šeit redzēt priekšā? Saka runātājs, jā, lūdzu, tad otro slaidu tagad. Tātad tas ir pirmais slaids, man vajag otro. Eh, gribu atgādināt, kā līdz ar šo špicen kandidātu ieviešanu tāda lejupslīdošā tendence līdzlībai Eiropa parlamenta vēlēšanās ir apstājusies. 0,39% bija tikai šī lejupējošā līkne. Bet eh, ļoti dažādi rādītāji attiecībā uz līdzdalību vēlēšanās, piedalīšanos, ļoti zema piedalīšanās eh, īpaši jaunajās dalību valstīs, Eiropas eh, austrumos un mm, iemesli, nu, tie debatējami, Daļēji tas ir eh, tāpēc, ka noskaņojums par demokrātiju eh, kopumā nosaka arī līdzdalību Eiropas parlamentu vēlēšanās, un komisija izstrādā arī ziņojums par eh, dalību vēlēšanās vietējā līmenī, un mēs gadiem jau ilgi esam vērojuši, ka samazinās šī vēlētāja aktivitāte, un uh, zema vēlētāja aktivitāte ir eh, ļoti tāda tipiska parādība ne tikai Eiropas parlamenta vēlēšanās, un to vajag atcerēties. To mēs piedzīvojam praktiski visos līmeņos, arī vietējā. Tātad klasisks eh, arguments eh, šādā ziņā ir tāds, ka, nu, cilvēki nesaprot, nezinu, par ko viņi balso, bet šis vietējo vēlēšanu līmenis, vietējās vēlēšanas, it kā cilvēkiem būtu ļoti tūs un saprotams, bet arī tur ir zema aktivitāte. Un tagad es Eh, runāšu par, eh, tā teikt, maziem, būt, mazāk būtiskiem demokrātijas jautājumiem un lieliem. Pirmais jautājums, vai 40 miljonu cilvēku, eiropiešu, kas dzīvo citās dalība valstīs, vai viņi var balsot, vai viņi zina par savām tiesībām balsot, un lielais demokrātijas jautājums ir, vai Eiropas demokrātija funkcionē. Un te mēs tā ļoti ritmiski pārliksim no vienas tēmas uz otru, un es paskaidrošu, kas ir kas. Tātad šis slaids, ko jūs redzat, Te ir runa par eh, to mazo demokrātijas līmeni, vai cilvēki zina, ka pilsoni, kas dzīvo citā dalībvalstī, ka viņam ir eh, tiesības balsot. Tātad runa ir par šiem 40 miljoniem, un eh, atbildes ir tādas, kā 67 cilvēki Eiropā zina, ka jā, ja viņi dzīvo citā dalībvalstī, viņi joprojām var balsot. Un pavisam ritmiski nākošais slaids nonākam pie šīs lielās demokrātijas Ko mēs varam darīt, lai šie 400 miljoni vēlētāji dotos pie urnām? Un te komisija veikusi apsakojumu. Un jāsaka, nekas pārsteidošs šeit nav. Cilvēki, protams, grib zināt, cik būtiska, svarīga politika būs viņu ikdienas dzīvē, 84% atbilžu, programmas un kandidātu mērķi svarīgi 38, 83% un eh, vadošais eh, kandidāts tā mērķi un eh, 77% uzskata to par svarīgu, un 72% saka, būtu labi, ja kampaņu materiālos būtu saiknes ar uh, Eiropas politisko grupu, kuru politiķis taisās pārstāvēt, un tālāk atkal šī mazā demokrātija uh, šiem 21% uh, ir saskāries ar grūtībām balsojot Eiropas eh, parlamenta vai vietējās vēlēšanās, dzīvojot citā Eiropas Savienības valstīs. Tātad te mēs runājam par šiem 14 eh, miljoniem, 21% eh, ir saskāries ar problēmām. Šis ir pilsonības jautājums par balsošanu citā valstī, nevis tas lielais demokrātijas jautājums, kas interesē parlamentu. Bet runājot par pilsonības tiesībām, tomēr svarīgi to atcerēties. Un tagad atkal nākošā slaida atgriežamies pie nu, tās lielās augstā līmeņa demokrātijas. Pilsoņu viedoklis par to, kas varētu atvieglot balsošanu, nē, es atvainojos sakrunātājs, te ir atkal runa par šiem 14 miljoniem. Tātad būtu labi, ja būtu individuāls vēstules, izskaidrojot, kā balsot un reģistrēties, tālāk automātiski reģistrācija un uh, vēlēšanu saraksti, un tagad atkal pārlecam pie šīs augstā līmeņa demokrātijas. Labāka pieeja uh, ziņām un uh, politiskajām aktualitātēm. Ko mēs esam novērojuši pēdējā šajā vēlēšanās ar šiem spitenu kandidātiem, ar tiem galveniem kandidātiem, tiem bija liela publicitāte, viņi apmeklēja ārkārtīgi liels skaits simtiem pilsētu, Eiropas Savienības pilsētās, liela uzmanība sociālos mēdījos, bet kad notika viņu debatas, tad šo debašu pārraidīšana internetā tika bloķēta, bija bloķēta, un tā ir problēma, tas ir jārisina eh, šajos noteikumos digitālajiem vienotiem tirgum tā, lai nākotnē, kad eh, notiek politiskas debatas, Un te ir runa vispār par politisku informāciju, lai nenotiktu šāda mm, geogrāfiski, geogrāfiski bloķēšana. Tas attiec ne tikai uz Eiropas parlamentu vēlēšanām, tā lai cilvēki varētu skatīties debatas starp šiem galvenajiem špicen kandidātiem un lai viņi to visu varētu vērot visā Eiropā. Bet eh, tas ir ļoti interesanti arī demokrātijas ziņā visās eh, dalībvalstīs. Tātad paturiet to prātā, kā nepieciešams, lai politiskās ziņas aktualitātes varētu šķērsot robežas un lai arī valstis, kurās ir problēmas ar um, demokrātiju, mēdīju pluralitāti, lai arī tur kādus citus resursus varētu redzēt. 53% aptaujāto teica, ka viņi ir uh, daļai ap, apmierināti ar esošu informāciju, bet pārobežu uh, informācija un šī ģeobloķēšana, tie, tur bija saskatīts programmas. 83% ir eh, ieinteresēti piekļūt eh, vairāk programmām un politiski rakstura programmām Eiropas Savienībā, un 91% uzskata, ka viņiem šāda informācija ļautu labāk eh, izveidot savu viedokli. Un nākošais slaids atkal nekā tāda īpaši jauna, gribu tikai atgādināt. Daudzās dalībvalstīs internets un sociālie mēdīji, tīpaši Google, Facebook un Twitters, ir kļuvuši par galveniem avotiem politiskai informācijai. Un uh, arī respondenti to teica galvenais, tagad uh, avots ir internets vairāk kā 70% plus sociālajie mēdī vairāk kā 50%. Es gan nezinu, kāda šeit ir robežšķirtne, bet ja saliekam to visu kopā, tad daudz būtiskāka daļa nekā laikraksta, televīzija un uh, rādio. Tā tad internets un sociālajie mēdī ir jauns politiskās informācijas avots. Un mans ierosinājums mobilizējot cilvēkus iesaistīties Eiropas demokrātijā, tad jāfokusēs ne tikai uz pašu vēlēšanu dienu. Ir jāstāsta konkrētus eh, piemērus, eh, kā iesaistīšanās eh, Eiropas parlamenta darbību var mainīt politiskos procesus. Un te es ilustrēšu, ko es ar to domāju. Piemēram, nesenā datu aizsardzības reforma. Rezultāti būtu bijuši savādāki, ja nebūtu apmēram 20 aktīvi Eiropā, kā Maks Šrems no Vīnas, piemēram, kuri iesaistījās Briselē un šeit eh, politikas gaiteņos, lai cīnītos ar lobby, kas nāca no bagātiem lieliem uzņēmumiem. Un šāda veida veiksmes stāsts, un arī, nu, aprakstot to cilvēks, kas to veic, es domāju, ir interesantāk tiem cilvēkiem, kur domā, nu, vai būtu jēga iesaistīties demokrātijā attiecībā uz kaut kādiem līguma pantiem. Uh, Un labā ziņa ir tāda, ka ir jēga iesaistīties ne tikai demokrātijā, bet arī tiesas Eiropā ir eh, gatavs rēģēt uz šīm eh, tiesībām un eh, spēju reaģēt. Tāpat arī par šo Arī ir bijuši konkrēti tiesas nolēmumi, kas ir rēģējuši uz pilsoņu spiedienu un vajadzībām, un parlaments, kur ir veiktas eh, milzīgas labība darbības no bagāto lielo uzņēmumu puses, no iesaistīšanās, tātad pretdarbība arī tur ir devusi rezultātu. Tā ka mums ir jābūt veiksmīgākiem stāstot šos veiksmes stāstus par pilsoņu iesaistību demokrātijā, un tam ir jāsniedz pārikdienas vēlēšanu apjomam. Paldies Nemits kungam, un es gribētu izmantot šo iespēju pateikt, ka mums ir nepieciešams Eiropas komisijas atbalsts, kad mēs vedīsim sarunas eh, ar, sarunas ar padomu par vēlēšanu likumu, un Andrew Duff, mūsu bijušais kolēģis Eiropas parlamentā un viens no viseiropeiskākiem eiropiešiem. Andrew, vārds jums. Paldies! Paldies, priekšstādātāji, man ir Liels eh, prieks eh, būt šeit un ka es varu apsveikt eh, referentus par vēlēšanu reformu saistībā ar to, ka veiksmīgi tikusi apstiprināta rezolūcija. Tomēr man ir jāsaka, ka vēlēšana reforma ir daudz um, svarīgāka nekā tā izskatās. Un to ir daudz sarežģītāk uh, izstrādāt un īstenot. Un man ir aizdomas, vai pat faktiski es zinu, ka iemesls kāpēc uh, šis līgums pārēdz parlamentam izstrādāt priekšlikumus parlame, vēlēšanu reformai, domājot par to, cik smagi un problemātiski būtu, ja komisija tiktu aicināta inicijēt visaptvaroša priekšlikuma izstrādi. Tad jāteic, ka es uh, varu atzīmēt, ka tas ir tikai saņēmis šādu priekšlikumu, nevis uh, uzaicinājumu izstrādāt to pašiem. Šī brīža dziļā demokrātijas krīze Eiropas kontinentā ir nacionālo politisko partiju neveiksmi. Pār partijas tiek aicinātas izskaidrot uh, integrācijas uh, projektu. Tomēr uh, tās no tā ir atteikušās. Un dažas pat ir greizsirdīgas par pilnvarām, kas ir uzticētas Eiropas parlamentam. Un godīgi runājot, dažas nacionālās politiskās partijas ir izvēlējušās eh, vienkārši pretīgu pieeju atsevišķiem jautājumiem, piemēram, bēgļu jautājumam, ko, ar ko mēs šobrīd saskaramies. Un, manuprāt, galvenais mērķis, ko mēs mēģinam sasniegt, ir aizstāt jeb papildināt. Nacionālās politiskās partijas, radot spēcīgas Eiropas līmeņa partijas, faktiski radot apdraudējumu valstu politiskajai šķirai. Un um, šo partiju pilnvarām vēlēšana kampaņas uzraudzībā, kā arī mm, saistībā ar pilnvarām balsošanā, krēsliem mm, parlamentā, nostājām parlamentā un komisijām, protams, mm, arī attiecīgajām politikām. Jūs redzat, ka Nacionālās politiskās partijas piedzīvo norietu. Tas atspoguļojas arī Nacionālo parlamentu īstenotajā kontrolas procedūrā, un mēs šobrīd zinām, ka šobrīd ir trīs vai četri oficiāli protesti no nacionāliem parlamentiem par rezolūcijas eh, projekta tekstu, kas grozītu šo aktu. Un, protams, ka viņiem neizdosies eh, panākt eh, zeltainās kartītes slieksni, bet parlamentu reakcija uz mūsu priekšlikumiem parlamentārijā reformā ir jāvērtē nopietni, skrupulozi, un mums viņiem ir jāpaskaidro, kuros brīžos tad reāli tiek piemērota subsidiaritāte, veidojot uh, vienotas vēlēšanu procedūras. Tomēr mums ir jāatbild uz šo kritiku. Eiropas parlaments gan iepriekš, gan arī tagad nevar paskaidrot savus priekšlikumus. Un kaut arī lēmuma projekts mēģina savienot vēlēšanu apgabalus ar šo vadošo kandidātu koncepciju. Šī koncepcija nav pietiekami precīza, lai kalpotu par pamatu sarunām trialogā, kurā mēs vēlamies panākt vienošanos ar padomi. Parlamentam, protams, ir taisnība, mēģinot uh, glābt uh, šo vadošo kandidātu ideju, bet man ir bail, ka tas apstākļus, ka nav konkrētāku priekšlikumu, kas ļautu izveidot eh, pastāvīgu Eiropas um, šo, krēslu, nozīmēs eh, to, ka mēs eh, apgriezīsim kājām gaisā šo 20, 40 ideju un vaināsim uh, parlamenta leģimitāti, leģitimitāti, uzstājoties kā leģitīmam, leģitīma ievēlētai struktūrai, un mēs esam pārliecināti, ka vairāki, pat varbūt daudzi Eiropas, Eiropadomes locekļi, Eiropadomes pārstāvji vēlas atgūt kontrole par šīs procedūras īstenošanu, vēlējot eh, nākamo komisijas vadību. Un es vēlējos eh, pievērsties eh, šim jautājumam, kas pamatoti ir uzsākts ar parlamenta lēmumu pārnesot, uh, uz, pārceļot uz priekšu Ferhofstada ziņojumu, kurā tiks ieskicētas uh, tās pārmaiņas līgumos un tie grozījumi līgumos, ko parlaments vēlas. Un manā izpratnē ir neiespējami paredzēt, ka pastāv vienošanās par uh, šādu procedūru, kas uh, mums liek griezties atpakaļ un arī citiem jautājumiem, kas tiek skārti, piemēram, proporcionālu vietu sadalījumu starp eh, dalību valstīm. Ja nav eh, pilna mēroga vienošanās. Un es domāju, ka mums ir jāgatavojas šādam solim, lai mēs varētu ietekmēt šīs uh, konvencijas vai vienošanās darba metodas, kā arī sagatavotos būtiskām, svarīgām sarunām, kas būs jārisina, un kas attiecas uz uh, laikiem. Es domāju, ka mums visiem ir jāpiekrīt, ka to nebūs iespējams paveikt pirms parlamenta vēlēšanām, kas ir plānotas pēc trim gadiem, ir svarīgi, lai šis mēģinājums panākt, padziļināt un stiprināt Eiropas parlamentāro demokrātiju federālā līmenī spēlē centrālo lomu šajās kampaņās, ko rīko politiskās partijas. Bet arī parlaments eh, konkrēti un komisijai ir atbalsta loma, jo tā ir informēta un tai ir arī stimuls piedalīties šajā kampaņā. To tā līdz šim ir panākusi. Paldies! Liels paldies, Andrew! Tagad došu vārdu Īvam Bertončīnī, ja jūs esat uh, ieradies. Es nebiju pārliecināta, vai jūs esat ticis cauri parlamenta uh, drošības dienestiem, bet uh, uh, jums ir atvēlētas uh, piecas minūtes, jūs varat sākt. Žaka de Lorīns, to direktors. Liels paldies, atvainojos par kāvēšanos, man tiešām aizķēros pie ieejas. Es izteikšos īsi. Čeršot vērsim pie ragiem, jāteic gan, ka es pie ieejas aizmirsu dažus dokumentus Un, ja ir nepieciešams, tad ar tiem būs iespējams nedaudz vēlāk iepazīties. Vispirms es gribēju teikt, ka mums, eh, domājot par pilsoņu līdzdalību, ir jābūt eh, līdz, līdzdalīgiem nevajag koncentrēties tikai uz Eiropas Savienības uh, parlamenta vēlēšanām, jo šeit, um, tāpat kā daudzās uh, citās daudzlīmeņu sistēmās ASV, Šveicē, līdzdalība būs uh, ierobežota. Un, ja, kaut arī, protams, um, Eiropas parlamenta loma ir būtiska, tā nav centrālā problēma. Centrālā problēma ir to, ka ir nepieciešama kvalitatīvāka pieeja ir jāveicina pilsoņu informētība par izvēli, ko tie izdara Eiropas parlamenta vēlēšanās. Un šis otrais punkts eh, viņiem ir eh, ārkārtīgi būtisks, lai mēs redzētu, kādas ir partiju nostājas par politisko dalīšanos. Tālāk par vadošo kandidātu sistēmu. Mēs um, Žaka Delora institūtā pie tā strādājam ļoti ilgi, un Ļoti priecājamies, ka 2014. gadā tā tas arī notika, bet, protams, ja mēs vēlamies iet tālāk, tad būs nepieciešams modernizēt sistēmu, lai politiskajām partijām dotu iespējas, jo līdz šim tām ir pietrūcis saiknes starp uh, Eiropas Savienību un Eiropas pilsoņiem. Lielāki resursi, lielāks finansējums, tas ir trešais punkts, ko es gribēju uzsvērt. Un eh, te es nerunāju tikai par kabatas naudu politiskajām partijām. Es te, protams, eh, runāju par parlamentu, un mēs visi zinām, ka vēsturiski ir bijis tā, ka politiskās grupas parlamentā bija centrālie spēlētāji. Tad eh, tika radītas politiskās grupas, un, un tikai tad politiskie pamati. Tāpēc mums ir jādomā par politiskajām partijām kā par pieaugušiem uh, šīs spēles spēlētājiem. Tas nozīmē, ka ir nepieciešams eh, vairāk naudas, jā, varbūt arī ir um, labāk jāpārvalda plūsmas ēs līmenī, un nevajadzētu šo naudu ņemt tikai no Eiropas parlamenta, jo mm, Eiropas līmeņa demokrātija taču ir pat vēl dārgāk, un tāpēc te ir jautājums par lielāku Eiropas uh, Savienības pilsoņu iesaistīšanos uh, kad viņi izdara savu izvēli Eiropas parlamenta vēlēšanu. Pēc iet runa ne tikai par lielāku naudu, bet arī par juridiskām izmaiņām, eh, no vienas puses eh, politiskajos pamatos, no otras puses eh, politisko grupu darbības pamatos, ka tās veids priekšvēlēšana kampaņas, kampaņas, jo šobrīd ir spēkā zinām noteikumi, kas ļauj tām, kas liec tām aktīvāk iesaistīties, pirmām apmācīt aktīvistus un aktīvistus nākamajā Eiropas kampaņā tas tomēr būtu ļoti liederīgi. Un, kad es uh, par to runāju, man vēl ir jāpiemina divi citi punkti. Tas uh, līdzekļu apjoms, kas ir jāsadā, būs atkarīgs no nākamās uh, vēlēšana kampaņas konteksta 2014. gadā izvēle tika izdarīta balsoties uz pārtījām. Protams, eh, tās var organizēties kā vēlas, bet uh, tas bija vairāk vai mazāk atvērts, un mēs uh, varam, protams, domāt arī par uh, finanšu stimuliem, lai partijas varbūt ietu nedaudz tālāk, lai tās uh, būtu atvērtākas, nominējot uh, delegātus, kas ir izvēlēti no partijas biedru vidus, vai arī pat rīkot atvērtas priekšvēlēšanas, primaries, kā tas notiek ASV, un es te varbūt nepiedāvāju divas kārtas, bet es gribēju teikt, ka līdz zikļu apjoms būs nepieciešams no nu, tā, cik plaši tas tiks izmantot šīs um, priekšvēlēšanas. Un tas, ko piedāvā daži kolēģi, piemēram, tad, ja šeit uh, būtu mm, kādas uh, plašākas iespējas uh, piedāvāt izvēles sarakstos, mm, un ja mēs piedāvātu finanšu stimulus, lai iekļautu nacionālajos sarakstos vienu no trim vai vienu no četriem uh, kas nebūtu attiecīgās valsts pārstāvis, tad mēs runātu jau par mm, aptverošāku Eiropas Savienības diskusiju un Eiropas Savienības pilsoņu iesaist. Nu, tas ir viss, ko es piecās ar pusminūtēs varēju pateikt. Liels paldies! Tagad vēlreiz dosim vārdu komisijas ģenerālsekretariātam Preizingas kundzei. Paldies! priekšsādātājs kundze, atgriezīšos pie Eiropas pilsoņu iniciatīvas, par ko izteicās arī iepriekšēja runātāja. Šī īpaši pateicīga ETP un maniem kolēģiem no DJ Justice par to, ka tas tika iekļauts šīs sanāksmes darba kārtībā. Pilsoņu iniciatīva ir viena no nesenākajām pilsoņu tiesībām, to ievies Lisabonas līgums ar regulu, kas tā, kas tika, kas teikt, ka pārmē sāk tiek piemērot no 2012. gada tā ir pavisam, pavisam jauna. Es mēģināšu izmantot liederīgi sev piešķirtās minūtes un sniegt pārskatu par to, kas ir darbojies veiksmīgi un kas ir darbojies varbūt netik veiksmīgi, kas vēl būtu uzlabojums attiecībā uz pilsoņu institīvu, ko esam jau paveikuši, lai uzlabotu pilsoņu institīvas izmantošanas iespējas un ko esam darījuši, lai nodrošinātu to, ka visi pilsoņi gūtu labumu no šīs iespējas un lai tas kļūtu par patiesi efektīvu instrumentu, ko pilsoņi varētu izmantot demokrātiskai dalībai. Es izmantotu varbūt savus 5 minūtes, lai nedaudz piedāvātu pretargumentu Šeflina kunga izvērtējumam par Eiropas pilsoņu institīvu, lai gan kopumā mūsu viedokļi ir diezgan līdzīgi. Regula to sāka piemērot 2012. gadā, tā ir, ka nav par 5 gadus jauna un kas darbojās veiksmīgi Eh, pozitīvā puse, un to nevajadzētu aizmirst, ir tas, ka vēl esam pieregistrējuši 35 institīvas komisijā. Mums nav datu par uh, tad precīzu skaitu paziņojumiem, ko parakstījuši pilsoņi, bet tas noteikti ir vairāk kā 6 miljoni. Ir bijuši trīs veiksmīgi institīvas, kas sasniegušas viena miljonu parakstu robežu, un kurām ir atbildējusi arī komisija. Tagad mums ir piecas institīvas, kurās tiek apkopoti paraksti, lai sasniegtu nepieciešamo vienu miljonu parakstu slieksni. Tas ir jauns instruments, nav precedenta, un es domāju, ka tas jau vien ir veiksmīgi, ka mēs esam spējuši pieņemt regulu un tā, ka tā tikus īstenota līdz šim, bet tas, protams, neliedz mums būt arī paškritiskiem un norādīt, kādi ir trūkumi. Ja runājam par izaicinājumiem vai trūkumiem, kurus esam identificējuši, ir vairāki. Ir šajā regulā ļoti liela IT dimensija kas rada daudz sarežģījumus, kas arī apgrūtina varbūt lietotājiem izmantot šo instrumentu. Ir jūra, lai certificētu tiešsaistes aptauju, un tas varbūt arī attur pilsoņus izmantot šo instrumentu. Ir arī jautājums par atbildību, par to, ka bieži vien šīs asociācijas vai organizācijas, kas uh, inicijē inicitīvu, ka viņām nav juridiskās personas, tā bieži vien personības, tas bieži rada problēmas. Es tagad absolūtās detaļās neiedziļināšos, īši, īsti vienkārši uzskaitīšu galvenos izaicinājumus. Un liels izaicinājums saistās ar datu prasībām. Un tas daudzus pilsoņus, uh, tas, tas viņus kavē izmantot pilnībā savas pilsoņu iniciatīvas tiesības ir atšķirīgas datu prasības dažādās dalībvalstīs. Sākotnējais komisijas priekšlikums paredzēja ļoti vienkāršu sistēmu, bet sarunu gaitā katra valsts vēlējās iekļaut papildu prasības un beigās mums ir ārkārtīgi sarežģīta sistēma. Bija kopīga deklarācija, kad regula tika pieņemta un dalībvalsts apņēmās pakāpeniski sam, a, vienkāršot sistēmu, bet daudz progresu līdz šim nesam panākuši ļoti sarežģītās datu prasības uh, nozīmē, ka ir diezgan ir milzīgs daudzums pilsoņu, kuriem nav tiesību uh, parakstīt institīvas, mums precīzu datu nav, bet ir simtiem tūkstošu apvienotās karalistes uh, pilsoņu, kuri dzīvo citās dalībvalstīs, Es pat nerunāju par pilsoņiem, kas dzīvo ārpus Eiropas Savienības, bet tas attiecās arī, piemēram, uz īrijas pilsoņiem, kas dzīvo citās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Ko, ko mēs darām un kas mums ir jādara, lai situāciju uzlabotu? Komunikācija un informācijas līmeņa paaugstina, informētības līmeņa paaugstināšana ir svarīgākie instrumenti. Mm tas tie ir kopīgi pūliņi, kur iesaistās visas institūcijas, vienasētās puses, lai notiktu efektīva komunikācija par šī instrumenta eksistenci un kā tas darbojas. Datu prasības. Eh, mēs pastāvīgi ekspertu grupās, grupā aicinam dalībvalstis vienkāršot datu prasības, lai sistēma kļūtu vienkāršāka un lai visi pilsoņi varētu pilnībā izbaudīt šīs tiesības Mēs arī vērtējam to, kā labāk varētu izmantot elektroniskā paraksta iespējas. Kopš uh, regulas pieņemšanas ir notikusi liela attīstība tehnoloģija jomā, tas jāņem vērā, to jau arī pašlaik daram, ļoti rūpīgi analizējam jautājumu. Mums ir jādomā arī, kā vienkāršot tehniskās specifikācijas uh, tiešsaistes ap, datu parakstu vākšanas sistēmai, Un tas arī ir viens solis, kā visu sistēmu kopumā varētu vienkāršot. Tātad rezumēšu. Mums ir jāinformē pilsoņi, sistēma ir jāvienkāršo, lai visi pilsoņi zinātu, ka viņiem ir ne tikai teorētiskas iespējas izmantot pilsoņu iniciatīvu, bet lai viņi arī praktiski to varētu darīt. Un nobeigumā var teikt, ka mēs ar visām institūcijām un interesētajām pusēm piekrītam par to, kādi ir izaicinājumi un uh, kādi ir uzlabojumi būtu jāveic. Es domāju, ka gan komisija, gan padoma, gan parlaments un konsultatīvās struktūras un uh, citas organizācijas piekrīt, kuri aspekti būtu uzlabojumi. Viedokļi nedaudz atšķirās par to, vai regula būtu ātri jāpārskata vai nē. Uh, janvārī mēs norādījām, ka mēs tagad koncentrēsimies uz tiem jautājumiem, kuri varbūt nepieprasa steidzamu pārskatīšanu, bet mēs ļoti labi apzināmies, ka ir arī steidzamāki jautājumi. Mēs zinām arī, ka ekonomikas sociālietu komiteja pašlaik sagatavo atzinumu un zinām arī, ka padomi ir vēlreiz atvērusi diskusiju par tēmu. Man arī ir prieks teikt, ka ir paredzēta arī budžeta pozīcija institīvai. Liels paldies par to! nu, diemžēl šajā pozīcijā līdzekļi vēl nav ja, piešķirti. Pagaidām tā ir tāda tukša pozīcija, bet soli pa solim, un tad nāk, cerams, ka nākotnē mums būs arī uh, reāli līdzekļi, ko izmantot. Tas ir kopīgi pūliņi, mums ir kopīgs mērķis. Es um, esmu pārliecināta, ka visas institūcijas vēlas, lai Eiropas pilsoņu iniciatīva reāli funkcionētu, lai visi pilsoņi šo iespēju varētu izmantot. Liels paldies! Liels paldies! Un tagad vērsīsimies pie Eiropas uh, ziņu fóruma. Nākamā runātāja Ida Birkvada Sorensona. Pārstāvu Eiropas jauniešu fórumu un es pārstāvu desmitiem miljonu jauniešu Eiropā. Mēs pašlaik saskaramies ar risku, ka mums būs vesela paudze ar vīlušiem un marginalizētiem cilvēkiem, jauniem cilvēkiem, kas zaudēs savas ilūzijas. Līdz demokrātijai bija sarežģīta nonākt, prasīja daudz darba un ceļš nebija viegls. Un kamēr mēs svinam demokrātijas uh, vērtības, mēs aizmirstam, ka bieži viens situācija nav tik laba. 72% jauniešu zem 24 gadu vecuma uh, ir balstiesības, bet viņi tās neizmanto. Tikai 1,6% Eiropas parlamenta deputātu ir jaunāki pirms deviņiem gadiem. Jauni cilvēki neuz, neredz, ka viņi tiktu pārstāvēti politiskajā sistēmā. Tas tikai turpina samazināt uzticēšanās līmeni un aizvien mazāk jauniešu piedalās vērēšanās. Jaunieši nav dumji. Viņi redz, ka ir politiskā sistēma, kas nav loģiska un pamatot, viņi nevēlas tajā piedalīties. Mēs dzirdam par vienu skandālu pēc otra par korumpētiem politiķiem, un jaunieši beidz balsot vēlēšanās, un viņi sāk iesaistīties un sāk darboties citos veidos nekā nodibināto struktūru ietvaros. Viņi redz, ka vienīgā iespēja atrast darbu ir piedzimt īstajā ģimenē vai pazīst attiecīgos cilvēkus, un cilvēki vairs nevēlas būt daļa no sistēmas. Es piedalījos Erasmus programmā pirms nedēļas. Erasmus ir tāda programma, kas veicina solidaritāti un saprašanos Eiropā. Es biju Portugālē sešus mēnešus, bet šo sešu mēnešu laikā es piedzīvoju tik daudzas korupcijas skandāls, ka es sāku kļūt skeptiska par Eiropas demokrātiju. Es saprotu, kādēļ portugāļu jaunieši eh, jūtās atsvešināti no dalības vēlēšanās un uh, politiskajos procesos, bet tāds nav tikai Portugālē, situācija līdzīga visā Eiropā. Es nedomāju, ka Eiropa pēc šo jautājumu izturas tik nopietni, kā vajadzētu. Jaunieši nekad nav bijuši tik politiski aktīvi kā mūsdienās. Pat uh, Ziemeļvalstu uh, gadsimtiem ilgās tradīcijas neatpuļo to, uh, nav līdzvērtīgs tam, cik aktīvi politiski ir jaunieši mūsdienās. Jaunieši apspriež aktuālās tēmas, viņi izsaka savus komentārus par bēgļu jautājumiem, par vidi un daudziem citiem, bet nevar būt, ka mums ir divas atsevišķas sistēmas. Ir jādomā, kā iekļaut jaunus cilvēkus jau pastāvošajās struktūrās. Tas ir vienīgais veids, kā mēs nodrošināsim to, ka demokrātija pastāvēs arī vēl pēc 20 gadiem politiķiem ir jāsaprot, ka demokrātijas uzturēšana ir nebeidzams darbs, lai katra nākamā paudze iemācītos nepieciešamās prasmes, lai nodotu demokrātiju tālāk. Ar šādām prasmēm un attieksmi cilvēki nepiedzimst. Ir, tas jāsniedz izglītības ceļā, ir jāveido partnerības ar uh, izglītības iestādēm, ar jo, jauniešu organizācijām. Mēs domājam, ka uh, labs risinājums būtu samazināt vēlēšanu vecumu līdz 16 gadiem. Balsošanu vajadzētu padarīt vienkāršāk, jo tika pieminēta e-balsošana, vēlēšanu iecirkņi skolās, bibliotēkās, lielāks elastīgums noteikumos, iespēja balsot arī no citas vietas, ne tikai savas dzīves vietas vai pat no savas izcelsmes valsts ir jāļauj jauniešiem paust savu viedokli un ietekmēt tos jautājumus, kuriem ir tieši ietekme uz viņu dzīvi. Piemēram, ja būtu jauniešu struktūras, kas tiktu piesaistītas politikas veidošanas procesos, manuprāt, būtu būtisks uzlabojums domājot par demokrātijas nākotni. Un visbeidzot, mums ir pilsoniska sabiedrība, un tā ir nepieciešama arī spēcīga jauniešu organizācija. Tas tā būtu vieta, kur jaunieši varētu apgūt nepieciešamās prasmes, prasmes aktīvi diskutēt, veidot kampaņas un daudzas citas, kas nepieciešamas demokrātijai. Tā jau, tas jau nav tik ārkārtīgi sarežģīti vai neiespējami, un es godīgi nesaprotu, kādā šis izmaiņas nav ieviestas vēl līdz šim. Paldies! Paldies, un paldies arī, ka ievērojāt izteikšanās laiku, un pēdējais runātājs ir Adriana Koskundze rakstīts, ka jūs esat lūguma raksts iesniedzēji, bet es saprotu, ka jūs uh, esat 26, uh, 51 jūsu sūdzības uh, petīcijas numurs ir bijis, un to mēs arī izmantojām strādāt pie savu priekšlikumu vēlāk, bet jāsaka, padomu to īpaši pozitīvi gan nav novērtējusi. Tā ka te vēl ir daudz darba darāms. Jums vārds Koskundze. Paldies, priekšsādātāji! Es gribētu pateikties uh, visiem par uh, to, ka varu paskaidrot savu lūgumu rakstu e-balsošanai. Es nāku no Slovenijas, uh, esmu jaunieta. Es runāšu par uh, pozitīvajiem un negatīvajiem aspektiem e-balsošanai un sniegšu savu secinājumu beigās. Priekšlikums, ko mēs uh, adresējām Eiropas parlamentam, to izstrādāja studenti. Un studentu organizācijas, uh, un uh, tas varētu būt risinājums, kā palielināt tieši jaunu cilvēku iesaistīšanos vēlēšanās, jo jauniešu vēlēšana aktivitāte Slovenijā, piemēram, ir ļoti zema e-balsošana Slovenijā, kā ideja jau ir pastāvējusi kopš 2003. gada, kad to uzņēmās Slovenijas eh, parlamenta deputāti, bet ideja tā arī netika īstenota. Pastāv divas koncepcijas. E-balsošana Un e-balsošana, e-balsošana nozīmē, ka izmanto elektroniskas uh, ierīces uh, balsu skaitošanā un e-balsošana kā interneta balsošana. Tātad tā notiktu uh, tīklā un tur arī balsis tiek savāktas. Priekš mums e-balsošana būtu izmantojama, lai Uh, varētu noritēt uh, ī-balsošana mājaslapā tīmekļa vietnē. Mēs gribējām lūgt Eiropas komisiju noteikt kaut kādus termiņus, uh, ietvarus, līdz kuram laikam šo ideju varētu īstenot. Mēs arī iekļāvām, um, iesaistījām deputātus Eiropas parlamenta deputātus tātad šajā darbā, lai cilvēki varētu pierast pie šādas eh, pakāpeniskas eh, pieejas eh, balsošanai. Lūguma raksts tika iesniegts pieteikts 2014. gadā, un, kā jūs zinat, toreiz uzsvars tika mm, tika pārcelts uz uh, migrācijas un bēgļu krīzi, bet neskatoties uz visu to, uzskatu, ka e-balsošana ir uh, uzsvara likšana uz uh, nākotni un tehnoloģijām un mums ir daudz dažādu tehnoloģiju, internets un telefona, un viss ir saistīts, un e-balsošana tāpat laikā ir pa zemu novērtēta, nav tikus novērtēta. Mūsuprāt, e-balsošana dot iespēju vēlētājiem nodot savu balsi, neskatoties, kur viņi atrodas, kurā valstī viņi ir balsošanas brīdī, savā mājas zemē vai kaut kur citur. Un uh, um, tīmekļa portāls nozīmē, nozīmē, ka būtu ātri piekļuva informācijai, tā tad arī tas būtu izšķiroši svarīgs. No otras puses, Pastāv zināmas bažas par šādas sistēmas iespējamo drošību. 2014. gadā maijā tika publicēts raksts, ehm, Balsošana tika pārbaudīta Igaunijā 2011. gadā, un secinājums bija tāds, ka sistēma nav pietiekami droša, un ir atvērta dažādiem, uh, pakļauta dažādiem iespējamiem uzbrukumiem. Manuprāt, mums nevajadzētu vainot sistēmu, bet uh, varbūt tas ir drīzāk mūsu cilvēcisks uzticības trūkums. Mēs neusticamies cilvēkiem, mēs pieņemam, ka viņi droši vien ļaunprātīgi izmantos sistēmu. Politika, zaudē savu eh, nozīmību, ir pārāk daudz skandālu un korupcijas, un kaut kam ir jāmaina šajā jomā, lai e-balsošana varētu notikt. E-balsošana noteikti nav kaut kāds eh, brīnumlīdzeklis, bet tas varētu palīdzēt mainīt eh, šo mentalitāti. Varbūt mēs esam šobrīd pie pagrieziena punkta. Mums vajadzētu pieņemt konkrētus lēmumus un noslēgumā gribu pastāstīt eh, Karla Lensa eh, gadījumu no viņa dzīves. Viņš meklē investīciju un eh, cilvēki atteicās investēt un teica, ka mums ir zirgi un dzinēji vienkārši ir pārāk bīstam, bet redziet, cik mēs tālu esam nonākuši tagad ar šādiem zinējiem. Paldies, priekšsēdētāji, esam izsmēluši mūsu runātāju sarakstu, un tagad mēs varam dot vārdu visiem pārējiem. Neviens pagaidām nav lūdzis vārdu, tā kā es tagad gribētu aicināt jūs pieteikties. Mums pēc 25 minūtēm ir jābeidz šī darba sesija. Pretējā gadījumā te arī Kabras kungs, nu, ja ne nu man nogalinās, tad nu katrā ziņā priecīgs nebūs. Barbara Spinelli, lūdzu, pirmā. Paldies, priekšsēdētāji! Runājot par demokrātijas krīzi, kas ir eh, pārunāta, tad viena lieta, par ko, manuprāt, būtu jādomā, ir, ko mēs varam mācīties no kritiski noskaņotajām kustībām Eiropā arī ļoti nacionalistiskām vai neatkarību prasošām kustībām, bieži vien arī ksenofobiskām. Tas viss mums nāca, ka partijas sistēma ir novecojusi, ka jaunas demokrātiskās līdzdalības formas sāk kļūt par realitāti. Un vēl viena lieta, ko mēs varam nos mācīties no šīm kritiski noskaņotām kustībām. Vēlēšanu aktivitāte samazinās to dēļ, un, piemēram, Vācijā, Vācijas vēlēšanās pagājušā nedēļas nogalē mm, dažās pavalstīs mēs redzējām, ka tomēr palielinās šī politisko procesu apzināšanās vai interesi par politiskiem procesiem. Un tas ir interesanti. Es nepiekrītu tam, ka atturēšanās vai nepiedalīšanās Eiropas, Savienī... Eiropas parlamenta vēlēšanās nav problēma. Kā Bertončīnī kungs man šķiet teica, nē, tā ir problēma. Un es nesaku, tā ir fatāla, nāvējoša problēma, bet Un uh, man šķiet, ka uh, šī zemā aktivitāte atspoguļo problēmas un uh, secinājums, ko es varētu izdarīt. Šīs pār, nacionālās pārobežu formas varētu būt izšķiroši svarīgas un ir svarīgi nodefinēt, kādiem vajadzētu būt galvenajiem jautājumiem, kur šī transnacionālā politiskā apmācība būtu noderīga. Es nedomāju, ka mums viss, viss līdzekļi būtu jāiegulda esošajās partijas struktūrās vai vienā vai divos pārstāvjos. Krīze ir pārāk nopietna šādiem pasākumiem. Paldies! Thank you, Margaret. Paldies, Alkins kundze. Paldies par visiem, uh, visiem paneļrunātājiem. Viena lieta, kam gribētu piegriezt jūsu uzmanību, pastāv viens uh, spēcīgs uh, instruments Eiropas Savienībā, kas droši vien nemaz netiek izmantots. Eiropas valstu parlamentos ir Eiropas lietu komitejas un tām ir tiesības sagatavoties, tās sagatavojas eh, eh, padomas sēdēm. Ja tās atbilstoši tiek izmantotas, tad nacionālajie parlamentārieši veicot savu darbu, strādājot, un viņiem ir savs darbs arī jāveic. Tātad viņi strādā savās uh, speciālās komitejās, uh, savos dalībvalstu parlamentos, un viņi pēc tam tad gatavojas uh, padomes eh, sēdēm, kurā piedalās ministri, un tad eh, ne jau es te nerunāju par bloķēšanu un dzeltnējām kartītēm vai nesko, bet es te runāju par reālu līdzdalību, viņi varētu panākt tiešām daudz. Protams, eh, tas nozīmē, ka ir jāstrādā, smags darbs ir vajadzīgs, nekas pats par sevi nenotiek, bet tas eh, daudz vairāk iesaistītu dalībvalsts parlaments visā notiekošajā, un es domāju, ka tas būtu ļoti spēcīgs uzlabojums, un tas arī sagatavot labāk ministrus tā, lai viņi paši brauktu, nevis sūtītu kāds pārstāvis, tātad, lai viņi paši brauktu, labi sagatavoti, debatētu, piedalītos sarunās ar citām dalībvalstīm. Man es aicinātu jūs visus apzināties, ka šāds instruments pastāv, un, eh, cik saprotu, manā valstī Dānijā tas tiek izmantots, jo mēs bijām pirmie, un mums izdevās eh, to prasīt un panākt to 93. Eh, gadā, kad Biedenburgas līgums, pēc tam Māstrits līgums, un es zinu, jā, ka šis instruments pastāv. Tāpat zinu, ka tas eh, īpaši efektīvi netiek izmantots tā pieklājīgi izsakoties. Paldies, Alkins kundzei! Nemāku jūs pieteikt, jo nezinu jūs vārdu, bet vārds jums. Vai jūs varētu īsti pateikt? Es uh, esmu Eiropas pirsonis, uh, eh, mans uzvārds Fernandes, un ir tādā kapacitātē arī izteikšos. Mēs šodien runājam par uh, Eiropas Savienības pilsonību praksē. Teorētiski Eiropas Savienības pilsonība ir uh, kā papildinājums uh, valsts pies piedarībai, bet principā to arī kavē valsts piedarība, tam traucē, jo ir dalība valsts, kuras teiksim, ar 51% valstīm izlēma, ka tās teritorija var sadarīt, ka var izlēmt arī izstāties no Eiropas Savienības. Mēs redzam, ka ir valdības, kuras eh, nāk klajā referendumiem, kas ir pilnīgi pretrunā Eiropas Savienības vērtībām, un tas notiek eh, nacionālās, ne Eiropas Savienības pilsonības vārdā, un kaut gan es neesmu eh, šo valstu pilsonis, es domāju, ka šo valstu pilsoņu tiesības tiek skartas pirms desmit gadiem, apmēram 11 gadiem. Uh, Mēs veicām kampaņu organizācijā, kur es strādāju, par Eiropas konstitūciju. To sauca eh, tā, balsot, tās ir tavas tiesības. Lielākā daļa cilvēku balsoja par konstitūciju, lielākā daļa dalībvalstu arī tā balsoja. Divas dalībvalstis eh, nē, un Tādā veidā tiks skartas vispār Eiropas pilsoņu tiesības. Tā ka es pieņemu, ka kaut kas nav pareizi, ja mēs dodam pozitīvu reakciju visiem tiem cilvēkiem, kas uzskata, ka Eiropas eh, projekts eh, vairs, nu, tā nespēja reaģēt. Man ir jautājums, eh, Nemetskungs runāja par lielo demokrātiju. Varbūt mums vajadzētu paredzēt tādu pamatiesību Tas ir kas vairāk kā Eiropas parlamenta vietējās vēlēšanas. Noteikti, ka Eiropas pilsoņi var balsot jebkurā jautājumā, kuram ir Eiropas dimensija. Varbūt tā vajadzētu. Paldies! Kundze jums priekšā, un tad vēl te ir kāds runātājs, un uh, līdz ar to mēs slēgsim runātāju sarakstu, jo šķiet, ka būs arī atbildi no paneļrunātājiem uz jūsu jautājumiem. Tātad lūdzu, bet iespējas uh, īsāk uzdodiet jautājumu, tad varēs vairāk cilvēki izteikties. Nākošai runātāja vārds. Paldies, mani sauc Hema Martīnes. Mēs bijām iesaistīti sabiedriskajā konsultācijā, ko uzsauc, uzsāk komisija, kas noslēdzās decembrī, jo mēs vēlējāmies likt uzsvaru uz demokrātisko līdzdalību. Mēs eh, runājam par kolosāliem jautājumiem, mobilitāti, pilsonību un eh, līdzdalības demokrātiju. Viena no dažām iespējām, kāda mums ir Eiropiešiem piedalīties, tas ir piedaloties Eiropas parlamenta vēlēšanās. Ir jau ļoti grūti pārliecināt pilsoņus balsot, bet, ja pastāv jau iekšējas grūtības, tad, nu, praktiski, tad to ļoti grūti panākt. Mums 2011. gadā Spānijā bija vēlēšana reforma un visi eh, Spāņi, apmēram 2 miljoni, kas dzīvo ārpus Spānijas, Mums ir ļoti grūti balsot Spānijas vēlēšanās, un pēdējās Eiropas parlamenta vēlēšanās mazāk kā 2% spāņu, kas reģistrēta ārzemēs, varēja balsot Eiropas parlamenta vēlēšanās. Un domāju, ka tas norāda uz uh, papildus iemeslu, kāpēc ir šāda mm, vilšanās. Spāņi vēlas piedalīties politiskajā dzīvē, bet šis likums principā mums eh, kavē nedod iespējas izmantot šīs tiesības tiem, kas dzīvo ārzemēs. Mūsu parlamenta vēlēšanās tikai 100 tūkstoši spāņu, kas dzīvo ārzemēs, varēja piedalīties šajās eh, parlamenta vēlēšanās, tas ir tikai 5%. Gribēju piesaistīt jūs uzmanību šiem faktiem. Eiropas iestādēm vajadzētu rūpēties par to, lai visi un eh, mēs varētu balsot vienādos nosacījumos. Paldies! Nākošam runātājam vārds. Mani sauc Grena, Gerald Kristian Hainz, un es esmu no Vācijas, un es uh, gribētu. Mēs uh, eh, Erosok komitejā esam strādājuši, lai izstrādātu uh, iespēju dibināt asociācijas uh, bezpējas organizācijas. Un man jautājums varbūt Nemetskungam. Nemetskungs varbūt. Uh, šie statūti Eiropas asociācijām ir pātrinātājs Eiropas uh, pilsonībai, jo Eiropas uh, likumdošanas trūkuma dēļ Eiropas uh, pilsoņiem ir tiesības organizēties tikai dalībvalsts likumā paredzētā kārtībā. Nav iespēja organizēties Eiropas pilsoņiem, asociēties kaut kādā veidā Eiropas līmenī. Un 2. decembrī man bija tikšanās ar Žanklodu eh, Junkeru eh, kabineta locekli Zermajeru kungu, un viņš teica, ka komisija neveiks nekādu darbību šajā jautājumā, bet, ja mēs runājam par desmit eh, prioritātēm, Junker kungs 15. septembrī Eiropas parlamentā runāja un īpaši par desmito punktu par eh, demokrātijas stiprināšanu Eiropas Savienībā. Vai tik tiešām komisija neveiks nekādu darbību šajā jautājumā? Paldies! Tā tad vēl šeit eh, kundzei vārdu dodu. Eh, paldies! Man sauc Žilmarēs un man ir jautājums par iniciatīvas tiesībām par pilsoņu uh, iniciatīvu, un vai nu šis ir cits in instruments, gribu uzdot jautājumu paneļu runātājiem. Cilvēku bailes iestrādāt idejas, palaist idejas likumdošanas procesos, uh, šķiet, ka tādas bailes pastāv. Manuprāt, ļaut cilvēkiem ierosināt, iniciēt likumdošanas sāks, tas nenozīmē, ka viņi dabū, ko viņi grib, bet tas nozīmē, ka likumdevējs ņems to vērā, teiksim, procesēs, un varbūt kāda būtu būs nē, bet šobrīd mums ir, nu, tādi kā instrumenti, kas it kā pastāv, bet mēs jau viņus apstādinām pirms viņi ir uzsākuši darbu. Jo, manuprāt, vienmēr taču ir iespējas uh, ierosināt kaut ko un tad saņemt atbildi, nē, paldies, un tad uh, pēdējais jautājums, un pēc tam došu iespēju paneļa kolēģiem atbildēt. Sī, grazie. Jā, paldies un labu pēcpusdienu visiem. Aleksandro Dženkī. Izteikšos ļoti īsi. Problēma ar līdzdalību vēlēšanās jaunu cilvēku vidū ir uh, sāpīga. Es piekrītu Spinelli kundzei par risinājumiem, uh, kur mums nevajadzētu meklēt uh, tehniskus piedāvājumus, bet gan drīzāk uh, sociālus risinājumus, lai likvidētu šķēršļus jauniem cilvēkiem piedalīties vēlēšanās, izmantojot, piemēram, sociālos tīklus, internetu, kā jau tas tika pieminēts. Un tas, protams, varētu būt daļa no risinājuma, mm, kā tas um, ir apspriests un apstiprināts. Jebkurā gadījumā tas, kas mums nebūtu jādara, uh, proti jādomā par eh, tādiem risinājumiem, kā šifrētām ID, identitātēm, kaut kādām digitālām identitātēm ar dubulto šifrēšanu. Tās ir lietas, kas ir eh, ļoti rūpīgi jāapspriež, un galu galā es ceru, ka mums izdosies nojaukt šīs barjeras ne tikai ekonomiskās, bet arī sociālās. Atbrīvosimies no šīm šķēršļiem, kas eh, stāv ceļā jaunu cilvēku līdzdalībai vēlēšanās. Labi, tagad dosim vārdu panelistiem. Es domāju, ka jūs nevarat teikt, ka jums nebija jautājumi, jo jūs pilnīgi nosauca vārdā. Sāksim ar jums. Jā, varbūt sākumā dažus vārdus, ja es pareizi sapratu par uh, tiešo demokrātiju un reprezentatīvo demokrātiju. Manuprāt, ir eh, pamatot iemesli reprezentatīvai demokrātijai. Es nedomāju, ka tiešā demokrātija ir labāka un reprezentatīvā demokrātija, tāda kāda Eiropā ir, neizslēdz arī integratīvo, jeb līdzdalības demokrātiju. Jo es neizprotu to tā, ka uh, cilvēki vienkārši dodas vēlēt. Tas ir normāls process, bet tas nozīmē to, ka cilvēki iesaistās un var ietekmēt procesus arī ārpus balsošanas, papildus balsošanai. Es domāju, ka mēs e, visi kļūstam e, labāki un, un varam stāstīt e, cilvēkiem šos stāstus arī ārpus priekšvēlēšanu kampaņām Nu, cilvēki šeit uh, ir jāiedrošina, ir jābūt kaut kādām citām iespējām, ne tikai molotova kokteļa sviešana bēgļu patvērsmēs. Mums ir jādomā par to, kā normālā, saprātīgā veidā mainīt uh, demokrātiju Eiropā, un te Brisele varētu strādāt labāk. Tālāk mēs vēlamies uh, pārrobežu iesaistīšanos uh, politikā un ir nepieciešamas arī pārrobežu pārtejas. Te mums ir problēma, jo te mēs uh, sakām, ka tikai dalībvalstu pilsoņi var dibināt partijas un tikai dalībvalstu pilsoņi var būt uh, to locekļi, bet uh, ASPS tas nekādu nepalīdzēs. Protams, uh, darba programmā nekas tāds konkrēts nav iekļauts, bet tas nenozīmē, ka jūsu idejas nav labas. Mūsu idejas, jūs, jūsu idejas mūs interesē, mēs tās papētīsim. Jo visu, ko mēs varam darīt, lai veicinātu demokrātiju Eiropā un cilvēku līdzdalību, ir, viss ir labi. Tālāk par um, balsošanu nacionālajās vēlēšanās, kad cilvēks ir aiz aizdevies prom no savas eh, dzimtās eh, valsts. Te pastāv divas eh, skolas. Viena saka, kā mm, cilvēks var balsot, ja viņš ir devies projām. Tā ir pilsonības skola un tā ir spēkā tagad, kur cilvēki var balsot gan vietējās vēlēšanās, gan nacionāla līmeņa vēlēšanās, un ir otra skola, tie, kuri saka, ka tas, kurš ir atstājis savu valsti, nedrīkst balsot tās mājās. Uh, līgumā šī skola ir pārstāvēta ar to domu, ka cilvēki balso tur, kur viņi dzīvo. Un um, līgumā ir juridisks pamats, kas piespiež dalību valsts, uh, valstīm uh, nodrošināt to, ka tie, kas ir atstājuši savas mājas, savu valsti, ne, nevar uh, balsot, Es nezinu, šo pieejas apšaubu. Jā, yeah, we should invite the young generation. Vai jūs sāties, ko piebilst? Jā, mums vajadzētu aicināt, uh, lai jaunā paudze piedalās Eiropas demokrātijā un vēlēšanās, tāpēc mēs aicinām samazināt uh, vēlētāju vecumu līdz 16 gadiem. Austrija to ir izdarījusi, arī citiem to vajadzētu darīt, un mēs ierosinātu ieviest arī e vēlēšanas. Otrakārt, būtu nepieciešams uh, papildināt Eiropas dimensiju ar Eiropas līmeņa politiskajām pārtijām. Un viss, kas varētu uzlabot uh, Eiropas līmeņa diskusijas, Eiropas uh, vēlēšanās, būtu liederīgi. Uh, Nu, protams, kā stūrakmens ir Eiropas līmeņa sāraksti, bet nākamajā reizē ir jānodrošina arī vadošie kandidāti. Un mm, tas, ko es gribēju teikt kā nākamo, to jau pateica kāds te no mm, runātājiem, no ES pilsoņiem, kas izteicās. Mums eh, ar lielām bažām ir jānoskatās uz to, ka mm, aizvien vairāk dalībvalstīs eh, tiek eh, veicināti referendumi par uh, Eiropas līmeņa lietām. Mēs esam 28 valstis, un ja mēs uh, pieņemam kādu lēmumu vienā valstī, tomēr paliek 27 citas, un tas tā diezgan uh, viltīgi. Pat parlamentā mēs sakam, jā, tā ir līdzdalības demokrātija, tā ir patiešām, bet tā slēpj arī reāls draudus un tāpēc es ierosinātu diskutēt par Eiropas referendumiem, vai nu Eiropas Uh, visu Eiropu aptverošus referendumus vai nu Eiropas uh, līmeņa referendumus. Paldies, tālāk, Džordž, liels paldies par Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Manuprāt, tas ir pašsaprotami. Un es nezinu, vai man par to vēl būtu kas papildus jāsaka. Tālāk, uh, Nēmica kungs. Ir diezgan daudz akadēmisku argumentu par to, ka līdz pilnvaru pārdalījums, atņemot tās likumdevējiem un nododot pilsoniskajai sabiedrībai, neizbēgami noved pie vēlēšanu pēc pie tā, ka samazinās cilvēku skaits, kas piedalās vēlēšanās. Es nesaku, ka pilsoniskā sabiedrība ir slikta, bet nav labi, ja samazinās vēlētāju skaits. Mēs varam paraudzīties uz 2016. Eh, gada tendencēm, tas to skaidri parāda. Tālāk, ja es pareizi sapratu jautājumu, ir eh, savā ziņā tāds eh, fiksēts Eiropas Savienības vērtību kopums. Un te pastāv gan uh, patriotisks eh, šo vērtību apšaubījums, gan, mm, gan skeptisks, gan patriotisks, bet eh, ja mēs to ignorējam, tad mēs eh, principā ignorējam pilsonības vērtības. Un vēl mans aicinājums jaunajai paudzei tie cilvēki, kas dzīvojuši um, ehm, 20. un 30. gados, tie, kas dzims 2030. gadā, dzīvo 140 gadus, tehnoloģijas attīstās un mm, šajā gadījumā daudz svāra demokrātijā būs cilvēkiem, kas vecāk par 65 gadiem, skaitot man. Andrew, problēma ir tāda, ka šobrīd līgums ir pilns ar dažādiem aizliegumiem, kur tiek runāts par to, ko nedrīkst darīt, lai uzlabotu uh, pārstāvības līmeni dem demokrātijā. Un, manuprāt, parlaments, eh, kurš gatavo jaunu priekšlikumu pakotni nākamajām vēlēšanām, arī eh, gatavos grozījumus 22. Eh, pāntā līgumā par Eiropas Savienības darbību, lai paplašināt iespējas rīkot nacionālos uh, referendums par Eiropas jautājumiem. Un, manuprāt, būtu jāatvieglo arī ierobežojumi attiecībā uz to, ko nozīmē šīs pilsoniskās iniciatīvas. Ja jūs sakāt, ka jūs varat piedāvāt uh, tikai juridiskus Eh, juridiskas, eh, jeb likumdošanas iniciatīvas, tad tas ir absurdi. Es vienmēr esmu uzskatījis, ka ir jādomā par tādām reformām, kas eh, virzītos uz to, ka institūcijām ir jārīko vispārīgas kampaņas politiskām reformām. Uh, Tālāk par Nacionālā parlamenta kontrolas eh, procedūrām. Pilnībā piekrītu Vandemākena kungam, ka daža eh, laba pieredze, kas ir gūta šajā ziņā, it īpaši Skandināvijā, ir bijusi gana auglīga. Tomēr, ja mēs piešķiram pārāk lielu svaru šo kartīšu vicināšanai, it īpaši jautājumos, kas dara bāžas kādai valstī, kā mēs to redzam saistībā ar Lielbritānijas lēmumu 19. februārī, kur padome absurdi nolēma, ka tā pierādīs sarkano kartīti. Uh, šajā gadījumā, tad eh, te, manuprāt, mēs ejam nepareizajā virzienā. Un ja tas būtu es, tad es atteiktos uh, pilnībā no agrīnās brīdināšanas mehānisma un aicinātu nacionālos parlamentus izteikties par visiem Eiropas lietu aspektiem visās uh, stadijās leģislatīvajā procesā. Liels paldies, Inga Stevensena. Jā, liels paldies. Es varbūt nedaudz ko sacīšu vai atbildēšu uz jautājumiem, komentāriem par jaunu cilvēku procentuālo līdzdalību vēlēšanās. Es piekrītu, ka līdzdalības demokrātija ir kas vairāk nekā tikai pati nobalsošana. Un nav tāda tehniska risinājuma, lai palielinātu jauniešu līdzdalību vēlēšanās. Un kā jau jūs eh, teicāt, sociālie mēdī ir daļa no risinājuma, bet ļoti bieži, kad mēs apspriežam šos ēs jautājumus ar politiķiem, ar kuriem es runāju, tad viņi saka, iesaistām jaunos cilvēkus, eh, ejam uz Facebook, pastīsimies, cik daudz laika mēs varam dabūt. Eh, un ir jāiedvesmo jaunā paudze, domājot par politikas veidošanu, par tādu lēmumu pieņemšanu, kas ietekmē jauno paudžu dzīvi. Es nevēlētos uh, atsevišķas uh, struktūras jaunu cilvēku iesaistīšanai un mudināšanai piedalīties vēlēšanās un lēmumu pieņemšanā. Tāpēc es uh, tiešām dodu priekšroku tam, ka uh, Mēs domājam par to, kā mēs eh, varam iesaistīt jauniešus jau esošajās struktūrās, un tas pats ir sakāms par balsošanu. Ir daži tehniski risinājumi, kas eh, varētu palielināt eh, pie, jaunu cilvēku piedalīšanos vēlēšanās. Dānijā mēs ierīkojam vēlēšanu iecirkņus skolās, bibliotēkās, pat McDonaldos, un uh, jaunu cilvēku skaits, kas piedalās vēlēšanās, nobalsoja, ir palielinājies. Mēs jauniešiem sūtam izziņas, atgādinām, ka pēc divām dienām būs vēlēšanas. Mēs uh, uh, atgādinām, ka varbūt uh, vēlēšanas uh, notiks uh, jau šodien, pavisam drīz. Bet uh, mēs uh, uzskatām, ka viena no teorijām uh, ir tāda, ka jauni cilvēki vienkārši tam nesako līdzi. Ja viņiem ir iespēja balsot, ja viņiem ir informācija par šīm vēlēšanām, tad viņi arī uzmeklē informāciju, lai saprastu, kāpēc viņi par kaut ko balso. Ir tādas tehniskas lietas, ko mēs varam darīt, lai padarītu to visu jauniešiem pieejamāku, jo viņi meklē šo informāciju un arī ieklausās politiskajās diskusijās. Paldies un tālāk Karmen Preizinga. Pavisam īsi, jo bija viens uh, konkrēts jautājums, ko uzdeva vīrietis, kas sēž man aizmugurē par uh, pilsoņu iniciatīvu. Gan par tiesībām uzsākt šādas iniciatīvu, gan uh, pilsoņu nevēlēšanos sniegt privātos datus. Gribēju atgā, atgādināt, ka Eiropas pilsoņu iniciatīva nav juridisks instruments, eh, bet tas nosaka darba kārtības saskaņā ar Eiropas līgumiem esošajā redakcijā, un es varu tikai aicināt komisiju nāk klajā ar priekšlikumu konkrētam tiesību aktam. Tomēr ir svarīgi, lai komisija paturētu esošo institucionālo struktūru līmenī. Uh, līmenī tiesības um, nāk klajā ar iniciatīvu, bet mēs nevaram iet tālāk nekā Eiropas, padu, Eiropas Savienības padome un uh, parlaments mums ir piedāvājis kā likumdošanas instruments. Vienlaikus var apstiprināt, ka pilsoņi tiešām nevēlas sniegt uh, privātos uh, datus. Ja es pareizi sapratu jautājumu, par to mēs varam parunāt uh, vēlāk, ir šāda milzīga atturība un tā ir viena no uh, problēmām eh, pilsoniskās iniciatīvas īstenošanai. Tas nozīmē, ka dati ir ārkārtīgi sarežģīti un eh, fizisko personu dati, ko dalībvalstis pieprasa no pilsoņiem, lai parakstītu Eiropas pilsoņu iniciatīvu, eh, kompromitē juridiski nesaistoša instrumenta ideja. Tas nav loģiski un par to ir jādomā. Mēs pirms četrām minūtēm jau sākām uh, nokost laiku no Nākamajiem runātājiem paldies visiem, kas piedalījās, kas šeit bija. Aicinu jūs palikt arī uz nākamo paneļu diskusiju, kas, manuprāt, būs tikpat interesanta. Lielas paldies visiem diskusijas dalībniekiem!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 Nu, ir pienācis laiks noslēgumu panelim ceturtajam, panelim, kurā mēs apspriedīsim pilsoņu tiesības vērsties pie Eiropas Savienības. Divi galvenie jautājumi, temati, ko apspriedīsim, būs informācijas līmeņa palielināšana par to, kā pilsoņi var iesaistīties Eiropas Savienības politikas veidošanā, un otrs - tiesības iesniegt lūgumrakstus no teorijas līdz praksēm. um, gribētu sveikt arī savu kolēģi, protams, Dārlingu. Vārds jums prezentācija. Jums ir septiņas minūtes laika. Es ļoti centīšos dienas noslēgumā. Sākam varbūt nedaudz pastāstīšu ne, ne, konteksta informāciju, jo šodienas paneļa tēma man ir īpaši interesanta. Es pievienojos Eiropas parlamentam 2014. gada maijā, un pirms man ievēlēja šeit, es biju ievēlota, ievēlota Eiropas arotbiedrību kustībā. Arī vairākus gadus es eh, cīnījos un pārstāvēju miljoniem uh, darbinieku un Eiropas Savienības pilsoņu ārpus Eiropas institūciju ietvaru, un tagad esmu nonākusi Eiropas a, parlamenta petīciju komitejā, un redzu, kā cilvēki paši cīnās par savām interesēm, viņi, a, viņiem pašiem ir iespēja ierosināt savus jautājumus petīciju komitejā. Un mana pieredze ir bijusi ļoti interesanta, ļoti bagātība kopš 2014. gada mājām. Es uzskatu to par uh, privilēģiju, par pagodinājumu uh, darboties petīciju komitejā. Es domāju, ka Eiropas Savienības nākotne ir atkarīga no demokrātiskās dalības paaugstināšanas. Tā ir jāveicina rūpniecībā, darba vietās, tas izriet no Eiropas nodarbinātības tiesībām parlamentārā demokrātija mums ir jāpalielina parlamenta loma politikas veidošanā, un tā arī rodas no cilvēku tiesībām vērsties pie savienības institūcijām, vai nu caur lūgumrakstiem, vai sagatavojot pilsoņu institīvu. Lūgumrakstu komitejas darbs ir ļoti tuvs manai sirdī, bet šis darbs ir ļoti svarīgs, jo tā ir vienīgā Eiropas parlamenta daļa, kuru, kura dzimumu nosaka Eiropas pilsoņi. Un mēs esam galvenais tilts starp Eiropas pilsoņiem un Eiropas institūcijām. Tas ir viens no labākajiem veidiem, kā cilvēki var tieši uh, ierosināt sev interesējušos jautājumus. Un, un tad tie ir daži no iemesliem, kādēļ petīcija komiteja ir viena no svarīgākajām struktūrām. Un kā deputāte var teikt, ka līdz šim pārējais Eiropas parlaments nav īsti sapratis lūguma rakstu komitejas spēku un nozīmību. Un es domāju, ka viens no nākotnes izaicinājumiem būs uh, tuvināt uh, lūgumrakstu komitejas darbu ar pārējo parlamentu. 2009. gadā lūgumrakstu komiteja saņēma aptuveni 2000 lūgumrakstu, 2014. gadā saņēmām aptuveni 3000 lūgumrakstus. Skaits nemitīgi pieaug. Visiem lūgumrakstiem ir jāiet, jā, jāiztur uh, atbilstības tests, lūgumraksti tiek noraidīti, ja uh, tie mm, ir par tēmām, kas ir ārpus Eiropas Savienības eh, darbības jomām. Eh, pagājuši gadu aptuveni tūkstots lūgumraksts tika atzīts par nepieņemamiem. Bet, ja mēs padomātu par veidu, kā padarīt šos lūgumrakstus eh, kā akceptētus, es domāju, ka tas mm, palīdzētu cilvēkiem justies, ka viņi ir vairāk uzklausīti un iesaistīti. Šis milzīgais lūgumrakstu daudzums nozīmē, ka uz mums kā deputātiem lūgumrakstu komitejā un uz Eiropas parlamentu kopumā, un kā arī uz komisiju un padomi, uzlabot veidu, kā mēs strādājam ar bažām, par kurām pilsoņi mūs tieši informējuši, jādomā, kā uz tām reaģēt ātri un efektīvi. Mm, Lūgurmakstu tēmas aptver ļoti plašu loku, tas nozīmē, ka komitejas locekļi kļūst par uh, ekspertiem visās jomās. Bet tas rada jaunu jautājumu, proti par resursiem. Lai mēs spētu veiksmīgi strādāt ar visiem tematiem un lūgumiem, kas tiek izteikti, mums ir jādomā par uh, to, kā tieši no laiku un efektivitātes viedokļa, kā komiteja varam to izdarīt. Es domāju, līdz šim esam darbojušies diezgan labi, protams, vienmēr ir iespējami uzlabojami, bet es cenšos vienmēr būt optimistiska. Un strādājot lūguma rakstu komitejā, mani bija ļoti bieži vien nokaitina dažu dalību valstu attieksmi pret bažām, ko ir pauduši vēlēšanu reģionu un pilsoņi, piemēram, balsošanas tiesības. Es iepriekš klausījos diskusiju, uh, un tā jau tika piemērot vairākos paneļos šodien, kad tiek runāts par balsošanas tiesībām apvienotās karalistas pilsoņiem, kas dzīvo citās Eiropas Savienības valstīs. Mūsu valdība a, savā manifestā vispārējām vēlēšanām bija priecīgi iekļaut, ka balsošanas tiesības tiks a, paplašināts arī visiem cilvēkiem, kas dzīvo ārpus valsts. Tādi bija solījumi, bet reāli tie netika izpildīti. Uh, un tagad mums tuvojas Eiropas referendums, kurā ļoti daudziem apvienotajās karalistas pilsoņiem, kuri dzīvo ārpus apvienotās karalistas, viņiem nebūs iespējas saukt, eh, paust savu viedokli. Un dažos gadījumos, ka tiek eh, ierosināt, ka problēma jautājumi um, nav pietiekamas iespējas kā tos risināt. Vēl īpaši jautājums, ko gribētu pieminēt, ir Eiropas ombuds, un zinu, ka ir paredzēts atsevišķs runātājs par to, bet, piemēram, bažas par transatlantisko tirzniecības nolūgumu vai bažas par bēgļiem un migrantiem un Frontex. Esam parādījuši, kā koordinācijas starp dažādām Eiropas institūcijām var uh, pastiprināt pilsoņu balsis Mēs varam, viņi vēršas pie mums, mēs varam vērsties pie citām institūcijām un uh, padarīt uh, uzdoto jautājumu redzamāku un dzirdamāku. Varbūt nedaudz paradoxāli šķitīs, ka laikā, kad uh, Eiropas Savienības stāsts ir negatīvs gandrīz katrā dalībvalstī, to cilvēku skaits, kas vēlas aktīvi iesaistīties, pieaug, un tas arī palielina mūsu atbildību nodrošināt, lai šī iesaistīšanās būtu kvalitatīva. Uh, Un, piemēram, manā valstī, apvienotajā karalistē, pavisam drīz notiks referendums, kurā izlēsim, vai piedalāmies vai nepiedalāmies. Var teikt, ka no apvienotās karalistes 2014. gadā mēs saņēmām vairāk lūgumrakstus nekā no Polijas vai no Francijas, kas ir līdzvērtīgas aptuveni mūsu izmēros. Un viens kāds elements, kas jāizceļ, ir, ka lūguma raksti tiek uzskatīti kā būtiska daļa pilsoņu demokrātiskās dalības uh, ietvaros. Un uh, kādēļ cilvēki gatavo lūguma rakstus un kādēļ pilsoņi vēlas šo tiesības izmantot. Tas ir labs veids, kā uh, izgaismot savu problēmu. Lūguma rakstu iesniedzējiem ir iespējas tieši uzrunāt Eiropas institūcijas un arī saņemt tiešu atbildi no uh, komisijas, no padomas un no deputātiem. Bieži vien tas ir pēdējais izmantotais līdzeklis. Kad cilvēki ir nonākuši līdz lūguma rakstiem, viņi ir izmantojuši visus citus līdzekļus, viņi ir sadusmoti un sašutuši, un tas, ka Eiropas parlamenta deputāti viņus uzklausa, uh, ir um, ļoti svarīgs, domājot par cieņu pret cilvēku bažām. Tā ir iespēja uh, parādīt, izgaismot būtiskas problēmas, uh, piemēram, um, manas pašas valsts gadījumā uh, tas ļauj pievērst uzmanību darbiniekiem, kas tika atlaisti pēc piedalīšanās streikā. Bieži vien daudzi no šiem lūgumrakstiem ir par pamattiesībām Mēs šeit parlamentā bieži runājam par pamatiesību hartas, hartu saistībā ar saņemtajiem lūgumrakstiem, bet mums ir jāstrādā tā, lai pamatiesību harta a, kopā ar lūgumrakstu iesniegšanas tiesībām a, darbotos veiksmīgi un mazinātu cilvēku bāžas. Un mēs nevaram pieļaut, ka mūs apstādina ierobežojumi, kas ir iekļauts pamatiesību hartā. Tiesības iesniegt lūgumu rakstu ir milzīga Eiropas demokrātijas daļa. Mums ir jāatbalsta lūgumrakstu iesniedzēju uzklaušanas process, ir jāparedz nepieciešamie resursi, lai komiteja to varētu izdarīt ātri, lai cilvēkiem nevajadzētu ilgi uh, gaidīt, lai pārāk daudz neuzkrātos dažādi lūgumraksta bez izskatīšanas. Mums ir jādomā, kā tātad jā, jāizvērtē un jāsalīdzina pamatiesības un tiesības iesniegt, iesniegt lūgumrakstus. Ir jādomā par sadarbību ar citām lūgumraksta komitējām nacionālā, nacionālā asambleja līmenī. Mums ir jāstiprina uh, Eh, sadarbība un saikne ar Eiropas ombudu, un mums ir jāpārliecina pārējie Eiropas parlamenta deputātus, lai viņi arī aktīvāk pievērstu uzmanību lūgumrakstu komitejas darbam, lai Eiropas pilsoņu balss būtu dzirdama. Dargā kolēģi, liels paldies par ļoti interesanto un diezgan garo uzrunu. Liels paldies! Un tagad gribētu mūsu vidū sveikt Beāti Žemederi, kas pārstāv Eiropas ombudu. Vārds jums - piecas minūtes. Thank you. Thank you very much, uh, to chair. Paldies priekšsādātāji par šo iespēju būt uh, šajā uzklausīšanā šodien. Es gribētu um, atbildēt uz tiem komplementiem, ko jau dzirdēju par eh, Eiropas ombudu, ka jā, mēs arī ļoti augstu novērtējam lūgumrakstu komitejas darbu. Mums ir nedaudz eh, cits eh, rīcības mandāts. Mēs esam par administratīvo standārtu uzlabošanu un, lai nodrošinātu labu administrāciju starp visām Eiropas Savienības iestādēm, aģentūrām un struktūrām, un uh, lai censtos risināt cilvēku problēmu jautājumus, tad, kad viņiem ir tīri ar administrīvo pusi, ir problēmas Eiropas Savienībā. Tātad mēs esam atvērti sūdzībām no pilsoņiem, NVO, biznesa asociācijām, no jebkura, kurš atbilstoši mūsu statūtam, kuram ir tiesības iesniegt uh, savu sūdzību Eiropas ombudam, un mēs saņemam apmēram 4000 sūdzības gadā, kas uh, Un mums ir līdzīga pieredze kā lūgumrakstu komitejai, ka diemžēl ir sūdzības, kas neatbilst mūsu mandātam, tā ka mums ir jāsarūktina tie cilvēki, kuri ir jau tā nikni un sadusmoti, ka mums zināmos gadījumos nav mandāts viņu sūdzību izskatīšanai, jo dažkārt viņiem, viņiem sūdzībā ir runa par likumdošanas īstenošanu politiska vai arī tur ir kādi, teiksim, iekšzemes politikas jautājumi, kurus, nu, ir grūti atrisināt. Uh, bet apmēram tās 400 sūdzības, kuras, teiksim, ir pieņemamas pēc būtības, tur eh, vairumā ir runa par caurskatāmības trūkumu, ka nesot piekļuvs dokumentiem, ka nav, nav piekļuve, nav līdzdalība nodrošināta ka nav piekļuva informācijai, sanāksmju protokoliem un tā tālāk. Um, mēs vēlamies uzlabot caurskatāmību Eiropas Savienības institūcijās, un ombuds aicina ieviest caurskatāmību visos politiskajos procesos, lai arī palielinātu šo pilsoņu interesētību, jo, ja cilvēks zina, kas notiek, tad viņš var piedalīties, un arī cilvēka balsi labāk var sadzirdēt politiskajās debatēs. Viens no tādiem ievērojamākiem gadījumiem bija par e, to, cik caurskatāmi ir lēmumu pieņēmēji, lēmumu pieņemšanā tieši likumdošanas jomā. Es runāju par Eiropas parlamentu un padomus trialogiem, kas bieži vien notiek ļoti efektīvi, un mēs to vērtē, ļo, novērtējam, bet no caurskatāmības viedokļa tā tad uh, kurš ar ko kādu pozīciju iet šajā trialogā, nu šo caurskatāmību noteikti vajadzētu uzlabot un vairāk eh, tur dalīties informācijā cilvēkiem, kurus tas interesē. Tātad mums ir svarīgi nodrošināt šo atvērtību, cilvēku uzklausīšanu un eh, sūdzības bieži vien parāda, ka cilvēkam vienkārši ir svarīgi būt klāt dzirdēt, redzēt, lai viņš tiktu uzklausīts, un ombuds bieži vien secina, ka iestāde ir rīkojusies pareizi, ka nav bijusi nekāda, teiksim, nepareiza administrācija, bet sūdzības iesniedzējs saka, ka jā, ir ļoti labi saņemt šo papildus informāciju, ļoti labi, ka jūs iesaistījāties, un ļoti labi, ka jūs uh, panācāt institūcijas tālāku iesaistīšanos. Mēs esam pozitīvi spējīgi atrisināt daudz sūdzības, kas nonāk mūsu līmenī, bet mēs tāpat cenšamies eh, veicināt tālāk labāku administrācijas eh, attīstību, un mums bija strateģiska izpēte Eiropas pilsoņu iniciatīvu jomā, par ko jau šodien jūs runājāt, mēs domājam, ka vajadzētu labāk pamatot, kāpēc nav iespējams, teiksim, rīkoties tālāk eh, pilsoņu iniciatīvas gadījumā. Parlaments saka, varbūt nepieciešama struktūra, kas varētu konsultēt cilvēkus, uh, kas piedalās šajā milzīgā pasākumā parakstu vākšanā un um, ir izvirzīts prasības arī komisijai, ko tā varētu uzlabot. Vēl vienu pētījumu mēs veicām par uh, TTIP uh, sarunām, un arī tas ir novērst pie uh, lielākas atklātības attiecībā uz to, ko veids šī sarunu vešanas komanda. Tātad Mums galvenais uzsvara punkts ir caurskatāmība, atvērtība un iesaistīšanās ar cilvēkiem, ar pilsoņiem un arī mēs labprāt uh, uzņemtu, saņemtu vairāk sūdzību, ja mēs vien varētu palīdzēt cilvēkiem uzlabot Eiropas Savienības administrācijas standarts un ja tas varētu nodrošināt labāk iesaistību politiskajā dialogā. Paldies Ģimendes uh, kundzei par jūsu ļoti laiku ietaupošo izteikumu. Tālāk Kārls Hainz Lamberts, viņš ir reģiona komitejas pirmais vicepriekšsēdētājs. Sveicam jūs mūsu vidū, Lambert kungs, un jums vārds paldies. Kad eh, cilvēki grib beigt dialogu, tad ir nepieciešams kāds, kas runā, nepieciešams kāds, kas klausās, un būtu labi, runāt vienā valodā. Neskatoties uz lielajiem uh, centieniem nodrošināt līdzdalību Eiropā desmitiem gadu ilgu, šobrīd konstatējam, ka esam tādā īpaši delikātā situācijā. Mēs vairs nesaprotamies Eiropā, mēs daudz runājam, bet uh, runājam viens otram garām. Un mm, viena lieta, kas man tiešām sarūktina šobrīd, pēc tam, ka gandrīz eh, turpat vai pusgadsimtas eh, pavadījis politiskajā dzīvē, reģionu komitejā un pašvaldībās Eiropas eh, konstrukcija, Eiropas būve ir ļoti tāda trausla, tāpēc, ka mums lielā mērā nepiemīt vienas un tās pašas vērtības. Es uzskatu, ka pilsoņu dialogs ir ārkārtīgi svarīgs, un tā man ir sensitīva tēma, jo manā Uh, vēlēšana apgabalā, uh, kas atrodas Beļģijā pie Vācijas robežas, un mums ļoti svarīgas kaimiņa attiecības ar Vāciju, Luksemburgu. Šī Eiropas pievienotā vērtība ir uh, skaidri redzama katru dienu, un man tas bija milzīgs šoks pirms dažiem mēnešiem, kad es uzzināju, ka atkal pēc tik daudziem gadiem uh, ir atjaunot robežu kontroli, jo pēdējās robežu kontrolas bija tad, kad es biju stipri jauns. Es domāju, ka ir reāla nepieciešamība dot vārdu Eiropas pilsoņiem, bet ir jābūt arī kādam vēstījumam. Man liekas, ka tie, kas šobrīd visvairāk runā par Eiropu, ir tie, kas to apstrīd kas tā netic, un atliek tikai izanalizēt vēlēšanu rezultātus eh, trīs eh, Vācijas pavalstīs, eh, kurās notika vēlēšanas, un daudziem cilvēkiem Eiropa ir kļuvusi par tādu kā īstu ienaidnieku. Tā vairs nav cerība uz labāku dzīvi, kas cilvēks vieno, bet tās ir drīzāk bailes, un tas būtu jāmaina. Mums vajadzētu izmantot vēstures iespējas un mainīt šo vēsturi Un te reģionu komiteja arī vēl spēlēt savu lomu. Es domāju, ka tas arī būtu iespējams, jo vietējās reģionālās eh, pār, pašvaldības jau ļoti ilgi ir eh, tāds ļoti svarīgs vai pat pirmais līmenis, eh, kur rodas šī participatīvā demokrātija. To ir vieglāk organizēt tur, kur atrodamies vistuvāk cilvēkiem, un ja mēs transponējam to uz Eiropu, tad ir skaidrs, ka šobrīd šis Eiropas vēstījums nesasniedz cilvēks, un cilvēkiem nav vēlme runāt pozitīvi ne par Eiropu, ne ar Eiropu. Jo uz vietas cilvēkiem ir nepieciešams, lai šīs intereses satiktos, tā teikt, vietējā līmenī, jo tieši tur, teiksim, jebkurš pilsonis var tikties ar savu vietēju ievēlēto pašvaldības vadītāji un tā tālāk. Tātad cilvēkiem ir šādi tieši iespēja kontakti tieši uz vietas. Eiropas Savienība piedāvā daudz atbalsta formas šiem dialogiem un daudz, kas ir veikts, lai veicinātu šo dialogu. Jūs jau šodien runājāt par pilsoņu iniciatīvu, Ehm, mēs tāpat varam atsaukties uz šiem ļoti daudziem kontaktiem, kas notiek eh, dažādu programmu ietvaros, piemēram, Eiropa pilsonībai, pilsoņiem. Mums ir bijuši tūkstošiem projektu, kas ir norisuši ar Eiropas pilsoņu atbalstu, bet eh, ar to visu atsimtot nepietiek. Tā tad ir jāroda kaut kādi jauni veidi ceļi, kā veicināt aktīvu pilsonisku līdzdalību un eh, šo līdzdalības demokrātiju. Eh, reģiona komiteja ir apstiprinājusi atzinumu eh, savienot Eiropu un pilsoņus, eh, labāk komunicēt pašvaldību līmenī, un es domāju, ka tieši virzoties pretim cilvēkiem viņa konkrētajā kontekstā un runājot ar viņiem uz vietas par Eiropu saprotamā veidā, tas varētu dot šo pievienoto vērtību. Un Reģiona komiteja ir organizējusi vairākas debates Lamūrā, eh, Beļģijā, piemēram, eh, Horvātijā, Milānā, tāpat Itālijā un Santanderā, Spānijā un Viļņā, Lietuvā arī. Un, eh, Viss šīs reģionālās un vietējās debats mums ir parādījuši, cik lielā mērā ir interese par šīm debatēm. Ja mums izdodas runāt vienā balsī ar pilsoņiem, un ja mēs neizmantojam šo tehnokrātu, eirokrātu valodu, uh, Un tas tikai rada cilvēkiem, kas piedalās šādā sanāksmēs, tikai vēl lielāku vilšanos. Ir ja nepieciešams cilvēkiem uh, radīt uzticību, lai viņi varētu ticēt, noticēt šeit Eiropas eh, pievienotajai vērtībai. Tas ir svarīgi, jo vairāk tāpēc, ka šobrīd uz spēles likt daudz, ir runa par bēgļu krīzi, pastāv jauniešu bezdarbs, Eiropa sašķeļas, Brexits briest un uh, ir nepieciešama tāda patiesa līdzlības kultūra Eiropā. Un šai līdzdalībai ir jābūt veidam, kā nodrošināt uh, Eiropas uh, procesu un lēmumu pieņemšanas procesu leģitimitāti un uh, caurskatāmību, un arī te vēl būtu ļoti daudz, kas sakāms. Tāpat laikā nedrīkstam zaudēt cerības, neskatoties uz visu, ko esmu teicis, um, arī no tāda kritiska viedokļa, cevišķi ņemot vērā manu vecumu, un tad jau ir grūti sev mainīt savu pārliecību. Nedrīkst domāt, ka nav nekādu alternatīvu. Un uh, nevienu jautājumu, tad būtisku problēmu neviena valsts atsevišķi nevar atrisināt Eiropas Savienībā. Nav svarīgi, vai tā ir lielākā vai mazākā, tā tad ir nepieciešams iet uh, pretim cilvēkiem, un mēs reģionu komiteja esam jau daudzkārt uh, veikuši iniciatīvas un uh, jāveicina tad patiesa līdzdalības kultūra un jāmēģina ļoti konkrēti strādāt pie tā visa ar konkrētu iniciatīvu palīdzību, izmantojot tādas piemēras, kā es minēju, šobrīd uh, Valonijā, piemēram, Beļģijā mums notiek uh, arī tādas jaunas līdzdalības formas, uh, tā tad uh, saglabāsim savu ticību, bet, protams, ka saprotam, ka šī cīņa vēl nav uzvarēta un ka mums ir būs jāveic daudz darba, lai uh, nolikt Eiropu tajā vietā, kur tā tiešām ir vērta un lai tā varētu risināt mūsu šodienas un rītdienas problēmas. Paldies, liels paldies eh, Lambert kungam un eh, tagad mums ir tas prieks eh, dot vārdu Žanam Polam Gozes kungam. Viņš ir Robert Šūman fonda izpildu valdes loceklis, vai es pareizi jūs pieteicu? Tā tad jums vārds. Paldies, priekšstādātāji! Es nerunāšu par uh, pilsoņu iniciatīvas noteikumiem, par tiem jau tika runāts, bet to realizēšana ir ārkārtīgi svarīga ņemot vērā visas pastāvošās problēmas un grūtības, eh, runāt par Eiropas demokrātiju. Tā meklē veidus, kā labāk paust eh, pilsoņu vēlmes. Eiropas pilsoņu iniciatīva ir tāds eh, jauns demokratizācijas un dinamizācijas veids Eiropā. Bet, lai varētu veikt politiskus, pozitīvus soļus, ir nepieciešams veikt arī pedagoģisko darbu attiecībā uz pilsoņiem. No šī viedokļa ir divas lielas lietas darāms, un it īpaši šajā laika periodā, kad Eiropas ideja piedzīvo tādus smagus laikus, Eiropas projekts ir vairāk nepieciešams kā jebkad, un ir nepieciešams reāls darbs, bet tas nav iespējams pašreizējos apstākļos. Uh, Ja nenotiks regulāra informācijas sniegšana par kopīgo institūciju darbu, ir jāpublicē pētījumi un konkrēti priekšlikumi, un jābūt argumentācijai, lai veicinātu lēmumu pieņēmēju darbu un tāpat arī objektīvu rīcību atbilstošajā līmenī pārsvarīgākiem jautājumiem, kas eh, skar mūsu kopīgo nākotni. Uh, Ir nepieciešamas eh, rīcības, lai atbalstītu tos, kas eh, veicina Eiropas idejas, un eh, nepieciešams informēt pilsoņus par Eiropas institūciju darbību. Francijā un Briselē, un tāpat arī visās citās Eiropas valstīs ir jāizver Šūman fonda tīkls, strādājot pie sabiedrības viedokļa nepieciešams veikt šo misiju caurskatāmi un uh, iesaistoties, bet arī tas uh, sastops, uh, šis fonds sastops ar lielām grūtībām finansēt tā darbību un stingriem noteikumiem. Vairāki pētījumi ir veikti par imigrācijas politiku un tāpat arī par bēgļiem, par drošību un aizsardzību, kas arī ir komisijas galvenās prioritātes. Un šiem eslu pēc um, fonds Eh, tāpat arī kā Žaka Delora institūts, eh, par kuru jau minējām pirms brīža. Mm, tātad tiem ir nepieciešama komisijas un parlamenta eh, palīdzība. Šis pedagoģiskais plāns, to ir jāveic arī Eiropas namiem un tāpat arī Eiropas tādām konkrētām specializētām darbībām Bet eh, visām šīm darbībām trūkst eh, līdzekļi, nepieciešami resursi, pietrūkst valsts eh, finansējuma. Informācijas trūkums pilsoņiem izriet no politisko partiju rīcības, par to jau mēs arī runājam, par to nerunāšu sīkāk, gan labējie, gan kreisie spēki. Um, bieži vien Eiropa vaino kā tādu grēkāzi un eh, Francijas māsu informācijas līdzekļos, tāpēc citās Eiropas valstīs informācija par Eiropas lietām ir diezgan ierobežota, īpaši televīzijā, un šis vājais punkts arī ir uzsvērts nesenā ziņojumā, ko izstrādāja Kareš un Džiekungs no Francijas Nacionālas asamblējas. Un eh, šobrīd ir nepieciešams uh, runāt par Eiropas Savienību, jo masu mēdīja ir ļoti svarīgi šajos uh, procesos, un tātad tur ir nepieciešams papildus darbs. Paldies. Merci, monsieur Gozes. Paldies, Gozes kungs. Tagad man ir liels prieks dot vārdu Ašai Kavarakovas kundzei Eiropas pilsoņu rīcības dienesta, zināms arī kā ekas direktorēm lai viņi varētu pastāstīt uh, savu redzējumu šajā diskusijā. Vārds jums paldies, priekšsādātāji! Visas šīs dienas laikā es uh, mēģināju saprast, vai uh, būt uh, pēdējai runātājai pirms diskusijas noslēgšanās ir uh, svētība vai lāsts. Pieņemu, ka tā ir svētība, bet Es eh, domāju vēl par trim ar pus lietām, kas tika pieminētas uh, diskusijā kopš eh, rīta. Mūsu misija ir dot pilsoņiem iespēju īstenot uh, savas tiesības un pilnībā izmantot Eiropas pilsēlnības sniegtās tiesības, un es to daru jau 25 gadus. Balstoties uz to, esmu definējusi trīs uh, ar pus problēmas, par kurām vēlētos izteikties Pēc eh, Eirobarometra pētījumiem mēs redzējām, ka 50% Eiropiešu nezina, kas eh, viņiem būtu jādara, ja viņu tiesības tiek pārkāptas. Un man eh, uz to ir arī atbilde. Viņiem ir jājautā Eiropai padoms. Negribu šajā zālē te sprediķot, bet gribēju atgādināt Eiropas komisijas kaskādes sistēmu vienkārši, lai pārliecinātos, jo šķiet, ka viens cilvēks tikai šorīt pieminēja solīt. Mēs vairojam informētību par instrumentiem, kas jau ir pastāv, jo ne jau vienmēr ir vajadzīgi jauni instrumenti. Eiropas Savienības kaskādes sistēma iekļauj arī portālu, kur jūs redzat vienmēr aktuālu informāciju par sāvaku kā mobīlu pilsoņu tiesībām, un jā, šī informācija nav pietiekama, lai pilsoņi savu problēmu varētu atrisināt, tad šeit tiek piesaistīts dienests, kas darbojas jau 19 gadus, tas sauc Europe Advice, un tur strādā virkne ekspertu, kas sniedz konsultācijas pilsoņiem par tiesībām, izmantot brīvas pārvietošanās priekšrocības reģistrāciju, uh, veselības apdrošināšanu, vīzu formalitātēm, biznesa uzsākšanu, jebkādi jautājumi, kas saistīts ar iekšējo mm, tirgu. Mums dalībvalstīs ir 60 juridiskie eksperti, kas bez maksas Eiropas pilsoņiem sniedz juridiskās konsultācijas 72 laikā visās 24 Eiropas Savienības pilsoņu oficiālajās valodās. Un šis dienas piemēram, ir sniedzis juridiskās konsultācijas 22,123 mm, pilsoņiem, kas ir uh, ievērojams uh, pieaugums uh, salīdzinājumā ar 2014. gadu. Un tas nozīmē, ka dalībvalstis kļūst aizvien asprātīgākas. Izdu izdomā par to, kā pārkāpt pilsoņu tiesības, bet mēs gribējām atgādināt, ka šāds dienas pastāv. Nākamais posms kastādiskā sistēmā ir Solvit, kas strādā ar nacionālās pārvaldes iestādēm. Tad, ja tas ar to ir saistīts. Un te pastāv tāda pati sistēma starp šo portālu un um, lietu nodošanu uh, attiecīgajiem dienestiem. Manuprāt, šis pakalpojums ir liels sasniegums un, un Eiropas uh, pilsoņiem būtu jābūt par to labāk informētiem. Redzot uh, rezultātus aptaujai, kas norādīja, ka pastāv divu veidu bažas, kuras uh, Eiropas pilsēņas vairāk uztrauc, ir konsulārā aizsardzība. Uh, un um, informāciju par vēlēšanu tiesībām. Un es uzskatu, ka mm, te ir uh, praktiskas lietas, ko būtu vienkārši īstenot. Un no ekspertu, ekspertu iekļa, atbildēs uh, pilsoņiem mēs vienkārši varam iekļaut hipersaites uz uh, informāciju. Tas nozīmē, ka vairāk nekā 20 tūkstošiem cilvēku, kuriem mēs sniedzam konsultācijas, būs papildus informācija par Eiropas uh, pilsoņu tiesību aspekti. Manuprāt, te DigiJustice var mm, pārunāts ar DigiGrow. Vēl viena lieta, ko es nesen uzzināju un nezinu, cik lielā mērā tas ir sāpīgi. Mm, protams, šī ir ļoti labi informēta auditorija, bet uh, varbūt uzdošu jums vienu eksperimentālu jautājumu. Cik daudz no jums šajā zālē esat kādreiz dzirdējuši, ka pastāv tiešsaistes platforma, kas saucās License Note, kur Eiropas Savienības pilsoņi var izteikt ierosinājumus par Eiropas Savienības tiesību aktiem, kurus ir iespējams reformēt, lai eh, padarītu tos piemērotākus eh, mērķa sasniegšanai. Un tur eh, cilvēki var ierosināt arī administratīvās logas samazināšanu. Cik daudz no jums to zina? Paceliet rokas! Nu, neatbildiet, tas bija tīri retorisks jautājums. Jā, jā, tīri retorisks. Es uh, to zināju. Man, protams, par to ir jāzina, jo es darbojos iesaistīto pušu platformā labākajās likumdošanas nodrošināšanai, un tā ir vienīgā platforma, kurā janvārī tika iesūtīti 250 ierosinājumi par Eiropas um, likumdošanas uh, uzlabošanu, kas šogad tiks reformēta. Lielāko daļu ir iesnieguši biznesa pārstāvi, jo, protams, ka viņi ir informēti par šādas platformas iniciatīvu, un tas nozīmē, ka mums ir jāinformē pilsoņi, jo es teicu, ka likumdošanas uzlabošana ir jāskata arī no pilsoņu Uh, perspektīvas, ne tikai uzņēmēja perspektīvas un, un to dalībvalstu perspektīvas, kas uh, arī sniedz savu pienesumu šajā platformā papildus iesaist interesētajām pusēm. Tāpēc uh, mēģiniet uh, atrast šo platformu, popularizējiet to savu vēlētāju vidū. Visbeidzot par konsultācijām, tā kā es redzēju, ka ir vēl viens ļoti interesants skaitlis, kas ir saistīts ar to, ka ļoti augsts uh, procentuāls uh, apjoms uh, Eiropas uh, pilsoņa domā, ka ir jābūt uh, iespējai piedalīties uh, konsultācijās, uzklausīšanās, uh, to īpaši saka jaunatnē. Es tam piekrītu, bet gribēju atgādināt, ka mūsu izpratnē konsultācijas, kādas tās eh, šobrīd eh, praksē izskatās, nav piemērotas tam, lai kalpot pilsoņiem, bet gan drīzāk organizētām interesēm. Hm? Tas nav pieņemami. Mēs uzskatām, ka būtu jābūt paralēlai, papildinošai iespējai, kas ļaut kalpot pilsoņu interesēm, kas ļaut viņus iesaistīt un kas atpoguļotu arī mērķgrupas īpatnības. Piemēram, te man ir jāpiekrīt eh, manam kolēģim no jaunatnes fóruma. Ne jau viņiem ir jāskrien pie lēmumu pieņēmējiem. Ja lēmumu pieņēmēji vēlas uh, iesaistīt jaunos cilvēkus, tad viņiem vajadzētu pie tiem vērsties vai nu fiziski, vai elektroniski. Un šobrīd uh, mēs uh, analizējam tās sauktās uh, pūļa atbalsta piemērus uh, 25 likumdošanas projektiem, un tas varētu palīdzēt pacelties likumdošanas pieņemšanu jaunā līmenī, varbūt līdz gadu beigām. Un es esmu viena no tiem, kas uzskata, ka ir nepieciešams šo labākas likumdošanas regulu pārskatīt tagad, ātrāk, nevis vēlāk. Un vēl es gribēju pieminēt vienu ļoti nopietnu lietu, kas uh, ir šīs regulas pārskatīšana, lai palielinātu mm, veiksmes procentu reģistrācijas um, apjomus. Kavrakova, for your very pedagogic. Paldies, uh, Kavrakovas kundze, par jūsu ļoti didaktisko uzstāšanos. Viņa bija pēdējā no paneļa diskusijas runātājiem, līdz ar to mēs esam to pabeiguši, un es eh, gribēju jums visiem pateikties eh, par jūsu uzstāšanos. Tas tiešām bija ļoti mm, pārdomas rosinoši. Tagad uh, ir iespēja uzdot jautājumus, um, pēc tam uz tiem saņemsiet atbildes. Un te es uh, atkal gribēju jums atgādināt, ka, lai pēc iespējas vairāk cilvēkiem būtu iespēja izteikties, tad atvēlētais runas laiks, un es būšu īpaši devīgs, būs um, trīs minūtes. Jūs uh, varat uzdot jautājumus uh, paneļa diskusijas dalībniekiem, dalīties savos viedokļos, nāklājā ar priekšlikumiem, tomēr nerunājiet ilgāk kā trīs minūtes. Paldies. Vai mums ir saraksts? Uh, I can see your name. Es uh, pat varu salasīt uh, jūsu vārdu. Nē, nē, vārda gan tur nav, bet es uh, pateikšu to. Es esmu Alessandra Maimovičā, Pilsoniskās sabiedrības uh, fóruma direktora. Tas ir Eiropas tīkls ar uh, vairāk nekā simts uh, asociācijām visā Eiropā, kas um, darbojas, um, lai iesaistītu pilsoniskās sabiedrību, pilsoniskās telpas aizsargāšanā, lai Eh, NVO un pilsoniskās sabiedrības organizācijas at, tiks atzītas un um, arī novērtētas lēmumu pieņemšanas procesā. Es eh, ļoti augstu novērtēju iespēju šodien apspriestais pilsonību, tomēr man ir jāatzīst, ka esmu ļoti pārsteigts par to, ka mēs šobrīd esam pietuvojušies dienas beigām, bet es neesmu dzirdējusi nevienu pašu ieinteresēto pusi vai dalībnieku, kas, eh, runāja par, kas būtu runājis par organizētiem pilsoņiem vai pilsoniskām organizācijām. Un ja mēs uh, turamies pie 20. panta un uh, uh, šīm četrām tiesībām, kas lielā mērā ir saistīts ar mobilitāti, tad mēs tiešām te runājam ar, par konkrētiem pilsoņiem, kas bauda savas pilsoņu tiesības. Bet, manuprāt, Eiropas Savienības līgumos, ir īpaši kopš Lisabonas līguma, ir ārkārtīgi daudz citu iespēju un tiesību, kur mums vajadzētu runāt par pilsoņu tiesībām. Pamatiesību hartē būtu jābūt pamatiesībām, tika pieminēts arī 11. pāns, bet arī tikai saistībā ar individuālu dalību, izmantojot Eiropas pilsoņu iniciatīvas, bet es varu piesa, pievērst tam jūsu uzmanību, ja tas ir nepieciešams. Es domāju, ka jūs visi zināt šo 11. pāntu, kas piemina organizēto pilsoņu līdzdalību, izmantojot organizācijas vai reprezentatīvas asociācijas, citējot eh, šo pantu, kas tiek iesaistīts lēmumu pieņemšanas procesā un uh, institūciju pienākumu risina, uzturēt uh, regulāru, atklātu un caurskatām dialogu ar šīm organizācijām. Mēs gan kā organizācija, gan uh, kopā ar uh, citām uh, organizācijām Mm, esam daudz domājuši par svaru, kāda, kāds pilsoniskās sabiedrības organizācijām ir mm, ierādīts Eiropas lēmuma, Eiropas līmeņa tiesību aktu un lēmumu pieņemšanā, un mēs esam viena no organizācijām, kas ir pat izveidojusi attiecīgu politiku un konkrētas priekšlikums. Un mēs tiešām ticam, ka šoreiz šī pilsonības vīzija uh, tiks eh, paplašināta, iekļaujot tajā arī kolektīvu pilsoņu līdzdalību, izmantojot pilsoniskās sabiedrības organizācijas, un, ja nepieciešams, mums ir eh, arī mm, politikas ziņojums ar ļoti konkrētiem priekšlikumiem, kas eh, balstās uz mūsu pieredzi, mm, balstoties uz brīvprātīgajiem, uz līdzdalības dialogu, pilsoniskajām kustībām un organizācijām. Daudz no jums to zina, bet mēs tiešām augstu novērtētu to. Un, diemžēl, te nav arī neviena no komisijas, kam var uzdot šāds jautājums, bet es ceru, ka pārstāvi vēl ir um, klausītāju vidū, kas uh, varētu atsaukties šim aicinājumam. Un uh, es ceru, ka tās cerības, kuras mēs uh, daudz gadus esam pauduši, beidzot tiks ņemts vērā komisijas uh, priekšlikumā. Uh, attiecībā uz um, publisko konsultāciju procedūru. Blakus jums sēž vēl kāds kungs, kurš laikam grib runāt. Nē? Tad nav vairs jautājumu. Everything is clear, everything is. Viss ir skaidrs, viss ir atrisināts. Jāteic, ka jums ir uh, fantastiska auditorija. Liels paldies eh, par eh, jūsu sacīto. Tagad eh, ir pienācis laiks mūsu noslēdzošajām piezīmēm. Gribēju šeit sveikt Tīnu Stolu, kura ir tieslietu patārētāju un dzīmumu līdztiesības ģenerāldirektorāta mm, ģenerāldirektora Eiropas komisijā. Astols kundze vārds jums. Meklēju uz zālē, bet nekur neredzēju. Lūdzu. Honorable members and Deputāti, dāmas un kungi, liels prieks būt Eiropas parlamentā un man ir liels gods te būt noslēguma runātājai par Eiropas pilsonību, par jautājumu, ko spriedāt visu dienu. Šis ir ļoti labs brīdis, lai runātu par pilsoņu atbildēm mūsu sabiedriskās aptaujas ietvaros un eiro parametra aptauju ietvaros. Runājam par to, kā varam stiprināt mūsu kopīgās vērtības, veicināt demokrātisko dalību un uh, padarīt labāku Eiropas pilsoņu dzīvi. Eiropas pilsoņi mums skaidri norādīja, ka vēlas, lai viņu balss tiktu dzirdēta. Un ka ir nepieciešams ieguldīt vairāk darba Eiropas vērtību un tiesību veicināšanā. Ir pilnīgi skaidrs, ka mums ir jāpieturās pie mūsu vērtībām, demokrātijas, tiesiskuma, nediskriminācijas, iekļaušanas, tolerances, daudzveidības. Eiropiešu atbildes bija skaidrs - 90% uzskatīja, ka mēs varētu darīt vairāk, lai veicinātu kopīgās vērtības skolās, um, citās izglītības iestādēs un sabiedrībā kopumā. Un šajā darbā vajadzēja iesaistīties visām pusēm, ar gan dalību valstīm, gan to reģionālajām vietējām pašvaldībām, kuras ir vistuvāk pilsoņiem. Protams, tas ir jādara arī Eiropas līmenī, komisijai, parlamentam un citām institūcijām. Tas ir tas, ko pilsoņi mums lūdza sabiedriskās apspriešanas laikā. Lai mums jādara viss, kas mūsu spēkos, lai viņi varētu pilnībā izmantot un izbaudīt savu Eiropas pilsonību. Labas ziņas ir tādas, ka Eiropas pilsoņi eh, mūsdienās zina vairāk par Eiropas pilsonību kā jebkad iepriekš. Kā jau teica arī komisāra Jurava no rīta, tad eh, pilsonība nav tikai teorētisks jēdziens. Tā sniedz pilsoņiem arī konkrētus labumus. Eiropas Pilsonim vajadzētu justies kā mājās, jebkur Eiropas Savienības ietvaros, un mums ir jāspēr konkrētāki soļi, lai sasniegtu šo mērķi. Bieži vien pilsoņiem nav pilnīgi skaidrības par savām tiesībām, to dzirdējām komentārā pirms manis, tāpat arī pilsoņi nevienmēr zina, ko darīt gadījumos, ja viņu tiesības nav tikušas ievērotas. Viņi vēl joprojām saskarās ar problēmām, mēģinot savas tiesības īstenot praksē, bieži vien ir ļoti gāras procedūras vai trūkst informācijas. Un tad jautājums ir, kā padarīt Eiropas pilsoņu dzīvi vienkāršāku. Daudzas ļoti labas idejas tika apspriestas jau šodien, piemēram, informācija un palīdzība atbildot un sniedzot atbalstu Eiropas pilsoņiem, kas vēlas apmesties uz dzīvi citā Eiropas Savienības valstī. Brīvās pārvietošanas tiesības sniedz iespējas cilvēkiem, kuri ceļo, mācās, nodarbojas ar uzņēmē darbību Eiropas Savienības valstīs. Un pilsoņi domā, ka tam ir pozitīva ietekme uz ekonomisko izaugsmi, tam arī un tās niedz tā, vairākus labumus Eiropas Savienībai. 72% no respondentiem uzskata, ka brīva pārvietošanās sniedz ekonomisku labumu viņu pašu valstī, un brīvas pārvietošanās tiesības ir tās, kuras Eiropas pilsoņi vērtē visaugstāk. Un komisija strādā kopā ar dalību valstīm, lai uh, uzlabotu šo tiesību izmantošanas iespējas, lai veicinātu izaugsmi, lai veicinātu nodarbinātības līmeni. Mēs turpināsim sniegt atbalstu dalību valstīm noteikumu piemērošanā. Mēs atbalstīsim vietējo iestāžu centienus īstenojot brīvas pārvietošanās tiesības. Un tas, protams, nozīmē labās prakses apmaiņu. Šī komisija jau ir guvusi konkrēts rezultāts Eiropas pilsonības jomā ir pieņemti jauni noteikumi par uh, sabiedrisku dokumentu apritu un konsulāro aizsardzību. Diplomātiskā un konsulārā aizsardzība ir pirmais, bet ļoti svarīgs solis, lai īstenotu Eiropas pilsoņu tiesības. Tas nodrošinās labāku aizsardzību trešajās valstīs, gadījumos, kad Eiropas Savienības pilsoņi varētu nonākt situācijā, kad tas nepieciešams. Eirobarometra pētījums parādīja, un tas arī tika jau pieminēts, ka cilvēki īsti neizprot konsulārās tiesības, cilvēki nav skaidrs, ko tās nozīmē un kur viņi var tām pieteikties, un te noteikti varam pilsoņus labāk informēt. Dāmas un kungi, man vēl ir piebilstam pāris vārdi par politiskajām tiesībām. komisijas ziņojumā par 2014. gada Eiropas parlamenta vēlēšanām mums ir jāpalielina cilvēku dalības līmenis Eiropas parlamenta vēlēšanās. Mums ir jāvēršās pie jauniešiem, jo īpaši, un tas ir jādara jau tagad, kā jau to pieminēju, rīt arī komisāra Jūrova. Lai sasniegtu šo mērķi, Mums ir jāsniedz labāka informācija par to, ko dažādas Eiropas politikas nozīmē Eiropas pilsoņu ikdienas dzīvē. Mums ir jāveicina jauno Eiropiešu interese par viņu tiesībām un Eiropas politiku. Ja strādāsim veiksmīgi, tad rezultāts varētu būt aktīvāka vēlētāju iesaiste 2019. gada vēlēšanās. Politiskā leģitimitāte no tiem saucamajiem vado, vadošo kandidātu sistēmas ir ļoti svarīgs, svarīga sastāvdaļa mūsu darbā. Un 1972. Vēl, gada vēlēšana akta grozīšana varētu palīdzēt. Eiropas komisija atbalsta Eiropas parlamenta priekšlikumu par vēlēšanu akta reformu mēšanu. Tāpat arī ļoti svarīgi atvieglot uh, dalības iespējas Eiropas un vietējās vēlēšanās. 80% no mobilajiem pilsoņiem uzskata, ka būtu vieglāk piedalīties vēlēšanās, ja noteikumi un prakses būtu līdzīgas visās valstīs. Mēs noteikti varam izmantot labos piemērus no vēlēšanu praksēm, kas pastāv jau dažās Eiropas Savienības valstīs. Komisija ir ļoti pateicīga par auglīgajām šodienas diskusijām. Paldies, ka nācāt klajā ar jaunām idejām. Un paldies, ka pārtulkojāt uh, pilsoņu mm, tiesības un izskaidrojāt tās praktiskos vilcienos. Mēs iekļausim šīs idejas, veidojot nākotnes politikas, un ja šogad mēs sagatavosim konkrētus priešlikumus par nepieciešamajām darbībām un rīcību nākamajā pilsonības ziņojumā. Liels paldies par šodienas darbu! Man žēl, ka es man neizdevās piedalīties agrākā tikai šo pēdējo pusstundu. Paldies! Paldies Astols kundzei, kas gan nebija pēdējā uzstāšanās. Jums bija nobeigama uzstāšanās un tagad tad secinājumi. Dārgie kolēģi Cecīlija Vikstrāma, kas ir lūgumraksta komitejas priekšstādātāja, uzrunās mūsu sanāksmes noslēgumā. Liels paldies par jūsu siltajiem vārdiem! Kā sākām, tā arī pabeigsim. Deputāti, runātāji, dalībnieki, Eiropas parlamentam ir vispaties prieks organizēt šo pasākumu mūsu pašu telpās. Paldies komisijai un visiem jūsu pārstāvjiem. Paldies uh, četrām parlamenta komitejām, kuras bija iesaistīta šī brīnišķīgā pasākuma organizēšanā. Liels paldies visiem kolēģiem, ekspertiem un lūgumrakstu iesniedzējiem, ka arī viņi sniedz savu vērtīgu ieguldījumu šodienas diskusijā. Es ceru, ka mēs visi tagad jutīsimies pietiekami iedvesmoti, un es ceru, ka mēs būsim pietiekami drosmīgi, lai varētu tālāk risināt šos sarežģītos un bieži vien politiski sensitīvos jautājumus, kam pieskārāmies šodien. Man ir liels prieks, ka arī tie kolēģi, kas darbojas ne, ne lūgumrakstu komitejā, bet citās parlamentu komitejās, ka viņiem bija tā privilēģija šodien uzklausīt dažus no lūgumrakstu iesniedzējiem, kas ir vērsušies mūsu komitejā ar savām problēmām un pašām. Lūgumrakstu iesniedzēju a, problēmas ir lieliskas informācijas avots mums kā likuma veidotājiem visās šī parlamenta komitejās. Un es kā lūguma rakstu komitejas priekšsādātāji varu apliecināt, ka kopā ar mūsu nodaļas vadītāju, mūsu sekretariātu turpināsim darīt visu, kas mūsu spēkos, lai runātu ar pilsoņiem un lūgumrakstu iesniedzējiem tik efektīvi, cik vien iespējams. Šodien dzirdēju jautājumu, kas tad ir tas, ko mēs šodien darām? Mēs runājam par tiesībām uz tiesībām. Manuprāt, tas bija tāds lielisks formulējums. Dažkārt mēs vēršamies vai um, runājam par pilsoņiem kā patērētājiem, un mēs, kas esam ievēlēti politiķi, bieži vien uzlūkojam pilsoņus kā balsotājs, kā vēlētājs, bet no šādas pieejas vajadzētu atteikties. Mēs visi esam pilsēti pilsoņi var jau būt, ka mūs ievēlēja, dažkārt mēs esam arī patērētāji, dažkārt esam lūgumrakstiesniedzēji, bet viss, kas bez vienojušais ir tas, ka esam pilsoņi, un mums politiķiem vajadzētu beigt runāt par uh, vēlētājiem, bet uzrunāt mūsu līdzpilsoņus. Tas padara dialogu daudz interesantāku. Un visbeidzot, es gribētu uh, vēlreiz visiem pateikties par dalību, paldies par uzmanību un paldies arī par izrādīto interesi par Eiropas Savienības pilsonību praksēm. Mēs sagaidām, ka dialogs turpināsies un vēlreiz liels paldies visiem jums par dalību, par ieguldījumu un nevilcinieties vērsties pie mums ja jums ir kāda problēma, par kuru vēlaties informēt Eiropas parlamentu. Lielas paldies, lai visiem lieliska pēcpusdiena!